Meine Damen und Herren, Dien, dāmas un kungi, godātie kolēģi, nu sāksim sēdi. Gibt es Vai ierosinām būt lūdzu pār darba kārtības projektu? Lūdzu, Kerido kungs. Paldies, priekšsādātāji. Nu, ko? Nu, tā kā mums bija iepriekš jau arī sarunas par brīvo personu kustību, es negribētu iekļaut jaunu jautājumu tomēr. Ņemot vērā šo situāciju un arī cienot jūs, es tomēr gribētu dzirdēt jūsu paziņojumus par Bulgānu un Rumāņu valsts piedarīgo pirksnospiedumu uh, savākšanu. Es tomēr nesaprotu, jūs taču esat īstenis Eiropietis, un jūs taču aizstājat ideju, ka visiem Eiropiešiem ir vienāds tiesības. Līdz ar to Bez varbūt ilgas kavēšanās un liekas runāšanas viņš un apkārt jūs varētu pateikt tieši un konkrēti to, ko es un citi kolēģi vēlamies dzirdēt. Jo īstenībā brīvdienām šis jautājums un jūsu paziņojums radīja ļoti lielu satraukumu Bulgārijā. Godātais kolēģi, es arī mēģināju Bulgārijā šo visu precizēt un skaidri paskaidrot jau arī kolēģi to darīja, un, un es arī sazinājos ar viņiem, un mēģināju precizēt, kas tad īsti ir teikts. Ja jūs zinātu manu pozīciju, tad jūs varat arī ļoti labi, varat to visu izlasīt arī Eiropas parlamentā jau noturētajā runā. Jūs varat to atrast un izlasīt. Un arī ņemt vērā rezolūciju, ko es pats arī sagatavojis un ko arī Eiropas parlaments apstiprināja. Tas, ko es teicu intervijā, kur es uzbruku Kamerona viedoklim, jo uzskatu, ka viņa politiskais viedoklis nepareizs. Un uzskatu, ja persona atrodas kādā Eiropas valstī likumīgi, tad viņam arī ir jānodrošina vienādas tiesības, un nekāda diskriminācija nav pieļaujama. Un es arī esmu at, atbalstījis to priekšlikumu, kas tieši, ko atbalstīja 4 deputāti, par uh, brīvu personu pārvietošanās tiesībām. Vienlaikus es norādīju, ka šādas tiesības ir, tika, ir iespējams tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka tiesību pārkāpumi ir iespējams nu, samazināti un izskausti. Un tas ir jātiecina ne tikai uz Rumāņiem, Bulgāriem, bet visiem. Un to es skaidri aktualizēju vēlreiz. Un tādēļ es uzskatīju, ka ir jābūt skaidrai pozīcijai, skaidrai iespējai. Ja kāds nepareizi un nepamatot pieprasa sociālos pabalstus citā valstī, un tad arī mēģina šādu jautājumu vēlreiz kārtot citā valstī, tad valstīm savstarpēji jāinformējas un ir jāsniedz informācija otrai valstī, ka jau kāda persona ir nepamatot sociālos pabalstus ļaunprātīgi izmantojusi. Un es runāju par atkārtot šādu <clears throat> mēģinājumu īstenošanu, tad ir jādara viss, lai to varētu novērst. Un tad tas ir runa par Eiropas tiesību piemērošanu Vācijā un iespējamiem pasākumiem, lai nodrošinātu Eiropas tiesības. Un arī Vācu iestādes varētu pilnībā īstenot Eiropas tiesības arī pilnā apmērā. Un bieži vien mēs redzam, ka viņam šobrīd trūkst instrumentu nodrošināt Eiropas tiesību aizsardzību. Un tieši tāpēc arī tas, ko es saku, un arī ar vienu uzsaku, uzstāk arī septītais pāns Eiropas Savienības darbības līgumā vai arī 2004. gada līguma 37. pāns arī vien ir spēkā un skaidri norādīts, kādā veidā kurš var doties uz kuru valsti un kad viņam ir tiesības pieprasīt arī sociālos pavalsts. Lūk, tieši tādēļ septītais pants vienmēr ir jāievēro, lai mēs Eiropā varētu nodrošināt personu brīvu pārvietošanās kustību. Britu priekšlikums ir nepareizs un nepamatots, un tas ir jānoraida, jo viņi mēģina tagad arī uz nacionāliem pamatiem atsevišķas personu grupas norobežot. Un es uzskatu, ka te nevajadzētu kaut kādā veidā sajaukt lietas un radīt nepareizus komentārus. Un man ir prieks, ka Rumānijas premjers Tad, kad viņš ieguva papildus informāciju un painteresējās, ko es precīzi teicu, tad viņš ir atsaucis savus pārmetumus. Paldies par uzmanību. Vai būtu citi kādi jautājumi, komentāri? Labi, paldies, priekšsēdētāji. Es ņemu un pieņemu zināšanai, bet es tomēr vēlreiz tas, ko jūs sacījāt, lai novērstu personu vairāk kārtēju iebraukšanu, vajadzētu tomēr nodrošināt to pikstu nospiedumu paņemšanu, lai neradītu papildus apdraudējumu Vācijas sociālajai sistēmai. Tādā ziņā tas, protams, saista tas, ko jūs sacījāt ar Bulgāriju un arī Rumāniju. Labi, es uzskatu, ka jūs to arī esat komentējis, un es tikai atkārtošu, ka kaut kas tur vienkārši tika nepareizi nodrukāts. Lūdzu, jums vajadzētu izlasīt visu interviju Bild Saicung, jo, ja jūs tikai izraut vienu, teikumu no kontekstā, tad sanāk, ka tas ir nepareizs citāts. Bet jūs lasat visu interviju, jūs saprotat, kā es to esmu domājis. Un tas ir skaidrs atbalsts brīvai personu pārvietošanās tiesībām. Un tad es atgādinu vienkārši visiem kolēģiem. Ja jums liekas, ka jums ir kaut kā, jūs komentējat situāciju, un jums liekas, ka kaut kas nav pareizi saprasts vai vai kaut kas ne tā, nu, tad jūs varat vienmēr pazvanīt un precizēt, bet nevā, nevajag sākt iepriekš kritizēt, nezinot uh, īstenos kontekstu un apstākļus. Labi, tālāk paziņojumi. Tā jums ir pieejams arī mans paziņojums presē par situāciju Ukrainā, kas bija, ar ko mēs publicējam ceturtdien. Arī Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Piedošana. Ukrainas prezidents ir par, parakstījis tā tādus tiesību aktus, kas, manuprāt, ir pretrunā ar mūsu vērtībām un, un demokrātiju, un mēs redzam, ka, diemžēl, tas process vienalga virzās tālāk. Uh, un kļūst arvien sarežģītāk šīs sarunas risināt konstruktīvi. Un nu, labi, šorīt viņš ir uzaicinājis sarunas arī opozīciju, tad ir tāds darbs seminārs, un mums ir cerība, ka, ka tas nebūs nekā tāds māņus signāls, vienkārši laiks, <clears throat> papildus laiks iegūšanas manevrs. Mēs ceram, ka šīs sarunas tomēr būs mm, patiesas jo sādāk, nu, prezidents Janukovičs zaudē savu uzticību. Un mēs to arī uzskatām kā tādu arī, um, varbūt, um, sagatavošanos mūsu delegācijas plānotai vizītei Ukrainā tuvāko nedēļu laikā. Un mēs esam arī savā paziņojumā presē ņēmuši vērā uh, tas, ko Ukrainas prezidents ir, ir izdarījis, un mēs aicinām viņu tomēr atsevišķos soļus atsaukt. Mums Eiropas Savienībā ir skaidra šāda nostāja. Treškārt, protokoli. Vai būtu kaut kādi iebildumi? Nav. Nu, labi, ka protokoli ir apstiprināti. Tālāk, nu, sāksim izskatīt Doris Vakas ziņojumus ziņojumu tieši šobrīd par Bosniju-Hercegovinu. Varētais priekšsēdētāji. Nu, būtu jau skaisti, ja tas būtu bijis tās dienas varbūt svarīgākā ziņa, Un tas varētu pateikt, ka Bosnijas un Hercegovinas politiķi jau ir vienoti un ir jau uzsākuši šo virzību straujo uz uh, Eiropas Savienības integrāciju. Bet, diemžēl tā nav. Realtāte ir pavisam cita, un līdz ar to man jāziņo par tādu tā situāciju, kādā bija pirms gada un pirms pāris citiem gadiem. Nekur tālāk neesam iztikuši. Es tiešām gaidīju, ka šogad es pabeigšu savu ziņojumu. Es cerēju, ka tomēr situācija mainīsies, un mēs varēsim, es varēšu ziņot jums par progresu. Uh, konstitucionālās kārtība eh, lietās, Finčī jautājumā, kur mēs paredzam to, ka visiem Bosnijas Hercegovinas iedzīvotājiem ir vienādas tiesības, nevis ka citiem grupām ir atšķirīgas tiesības, un tie citi vienmēr ir nodalīti - serbi, horvāti, bosnieši. Diemžēl tas paliek tikai sapnis. Mēs līdz beidzamam brīdim Eiropas komisija, Eiropas parlaments un vēl citi Eiropas pārstāvji ļoti aktīvi strādāju vēl pēdējās nedēļas. Mēs nu pat vēl 16 stundas, 13 stundas un pirms tam daudzas, daudzas stundas veltījām uh, sarunām, lai panāktu kādu risinājumu šādai dilemai. Nustājot uz nepieciešamiem grozījumiem vēlēšanu likumā, ja šāds grozījums netiek ieviest, tad arī nākošās vēlēšanas būs ļoti problemātiskas. Es nezinu, vai pat šīs vēlēšana rezultāts tiks atzīts. Mēs uzskatām, ka tas ir viens no priekšnosacījumiem. Diemžēl Bosnijā Hercegovinā ir tik daudz problēmu, un viss, kas ir uh, tikai visu laiku ap šo finčī lietu, un ja tas jau būtu bijis atrisināts, tad īstenībā šī situācija jau mums būtu savādāk, un mēs varētu sākt risināt daudz citus jautājumus kas ir vēl svarīgāka, lai vispār šī valsts nu, kļūtu un tuvinātos Eiropai. Iedzīvotāji paši vēlas šādu ciešāku Eiropas integrāciju, un viņi saprot, ka tas ir iespējams tikai tad, ja politiķi to arī darītu. Bet, viemžēl, viņi ir ievēlējuši tādus politiķus, kas paši to nemaz nevēlas, vai nu no lielā mērā nevēlas. Bet ir arī daudz citas problēmas. Piemēram, es neuzskatīšu visu tieslietu problēmas, bet kas arī, piemēram, skaitās organizēto noziedzību, nu tur ar vieni daudz darbs, liels darbs jādara. Tāpat arī par kriminālu vajāšanu. Mums ir cīņa pret korupciju visās jomās, politikā, medijos, uzņēmēdarbībā. Nu, šobrīd tā tiešām tāda nekādā ziņā nesvēto aliansi, ko mēs šobrīd tur redzam. Mums būtu jāpanāk, ka politiķi apzinās, ka ir jāīsteno konkrēti instrumenti, lai šīs lietas mainītos un to novērstu nākotnē. Tālāk šis spiediens uz medijiem, spiediens uz žurnālistiem, kas bieži vien nevar īstenot kādu veidu savus reportāžus un ziņojumus. Par izglītību. Uh, Tā kā es ļoti nopietni strādāju arī pie šiem jautājumiem parlamentā, man ir jāizsaka liela nožēla par to, ka Eiropas programmas kultūrā un izglītībā, kas ir bijusi lifelong learning, mūža izglītības programmas nav iespējams pieņemt, jo valsts nespēja izveidot nacionālu aģentūru šo jautājumu risināšanai, kas būtu mūsu sarunu partneris Eiropas Savienībai jaunā Erasmus Plus programma. Būtu ļoti labi jau tieši šeit apzinoties kādas būtu iespējas jauniešiem, nu, ka viņi varētu izmantot šo jauno programmu. Diemžēl tas nav iespējams. Jautājums, kas vēlas investēt Bosnijā un Hercegovinā? Es jau norādīju, tieslietu sistēma nedarbojas, tā ir nopietna problēma, nav arī skaidra uh, vienotā ekonomiskā telpa šajā mazajā valstī, tā ir liela nopietna problēma. Mums būtu arī papildus vēl jāpalīdz un ir daudz vēl tur jādara, lai vispār būtu kaut kāds progress. Par kaimiņu attiecībām nevar īsti sūdzēties, jo jāatzīst, ka ar Horvātiju un Bosniju Hercegovinu daudz problēmas jau ir atrisinātas. Dažs vēl ir jārisina, bet, nu, tur ir gatavība to darīt. Nu, es domāju, ceru, ka arī Serbija, Republika Serbska, uh, pateikt, eh, piedošana, ka šī arī Bosnijas Hercegovinas serbu daļa ir tikai daļa no, bet tā ir daļa no Bosnijas Hercegovinas, nevis no viņiem. Līdz ar to es nevienā no saviem pantiem, mm, rakstiem, piedošana, nesu no pieprasījis kaut kādu mm, neiespējamu. Es vienmēr uzsvēru, kā, ka pēc Daytonas, ka šī valsts ir sadalīta divās Uh, sadaļās, daļās. Tas ir iespējams tikai tad, ja tas uzskatīs, ka at, katrā daļa nav viss valsts valstī, bet gan daļa no federālas valsts. Un ja viņi nav gatavi atzīst, ka viņi ir nevis atrauta daļa valsts valstī, bet gan federālā struktūras daļa, nu ja tas nav iespējams, tad panākt šādu nacionālus uh, uh, risinājumu un izveidot arī federālā līmeņa nacionālās iestādes un arī, piemēram, tieslietu sistēmu izveidot nacionālā līmeņa, uh, jau augstākā līmeņa tiesu, tad tas ir jautājums, kas šobrīd nav pieņemams, jo nav pieņemams, ka šāda valsts tiek stalīta divās daļās. Un es jau iepriekšējās debatēs arī norādīju, ka federācija ir iespējama tikai tad, ja nu, te piedāvāt citu risinājumu, jo šobrīd piedāvātais risinājums ir nav vietojams jau dein... nu, 94. gadā jau Vašingtonā tas tika iz... piedāts kā risinājums, un pēc tam Daytons arī līgumā to apstiprināja, bet šī federālā valdība, diemžēl, tas nestrādā, un gal galā sanāk, ka visam pāri būtu vēl tomēr bosniešu valdība, un tas nav pieļaujams. Galveno sanāk, ka jums ir jau federācijas ietvaros desmit premjeri desmit izglītības ministri, plus vēl federālais ministrs federālais izglītības ministrs, federālais eh, premjers, prez, ministrs prezidents, kādā veidā tas ir iespējams. Un šāda veida administrācija Bosnijā, Hercegovinā, nu, tas skaidrs, ka tur ir jāizsijā šāds lietas un skaidrāk jānorobežo mm, šāds risinājums. Nu, īstenībā tu vajadzētu kā mazāk tieši, nevis vairāk tur ir dažādi veidi amatpersonu, kas strādā jautājumus, kas vismaz viņus tāpat nespēja risināt. Un uh, man ir, nu šī pieredze nav vis tā, ka es būtu kaut kur izlasījusi kādā rakstā to visu, bet es pat visu to piedzīvoju tur uz vietas. Daudz kolēģi man ir uh, arī jau norādījuši, ka ir gatavi palīdzēt, un arī šajā manā ziņojumā ir iekļaujuši vairākus grozījumus. Tādēļ es piedāvu 16 kompromisa grozījumus, kurā tiek iekļauts viss tās lietas, kas varbūt līdz šim es nebiju iekļāvusi, kur atspūgļo tos faktus, ka, piemēram, tieši septembrī konkrētā vietā tika atklāts smasu kaps, tas ir uh, Republika Serbskā teritorijā, un uh, Un tomēr tas tagad būtu jāiekļauj, jo tas ir vienkārši vēsturisks fakts tagad. Tālāk par Janoviča lietu un uh, cilvēktiesību tiesu. Arī tas ļoti svarīgs jautājums nākotnē, lai nodrošinātu arī uh, kara noziegumu iztiesāšanu. Mums ir nopietnas problēmas arī vēl ar vienu pazudušām personām. Tāpat arī ir arī ar bēgļu atgriešanos jautājumu problēmas ne visi bēgļi, kas jau vēlas atgriezties, šobrīd to var izdarīt. Tas nav iespējams daudziem. Un es ik gadus esmu norādījusi, ka. Kas tas ir, piemēram, Justament Manondus, tas eh, ar vien ir ļau nopietni iebildumi, un daudzi no Bosnijas Hercegovinas bēgļiem nevar atgriezties konkrētajās ciematos, jo viņi nepieļauj atsevišķo ciematu vecākie, kā personas atgrieztos tajā vietā un, piemēram, viņiem tad liedz ūdens, uh, pievadzu uh, gāzu un elektrību. Nu, tā ir fakti, kas arī atspoguļo šajā ziņojumā. Man nav arī tāda pārliecība, ka, vai kaut kāda sajūta, ka kolēģi noraidītu manu ziņojumu. Nē, gluži pretēji, viņi vienkārši pastiprina un vēl, vēl vairāk akcentē vairākas lietas, nevis kaut ko sāč atšķaida vai mēlētos, lai smaigāk izsacītos kāds iepriekš. Uh, Nu, tātad šis svarīgākais jautājums, ko es sacīju, konstitucionālajā grozījumi, tālāk Sediņš Finči lieta, tālāk tieslietu sistēmas nepilnības, tālāk mēdīji, izglītība un struktūra reformas vienots ekonomiskās telpas izveidēji. Un viena ar vienu ir problēma. Bosnija Hercegovina ir vienīgā valsts, kas nepieļauj Kosovā, Kosovas iedzīvotāju ieceļošanu. sanāk, ka bosniešu radinieki nevar iebļa, iebraukt šajā valstī, jo Bosnija-Hercegovina neatzīst Kosovas uh, ceļošanas dokumentus. Viņi pat var tagad mierīgi iebraukt Serbijā, bet Bosnijā-Hercegovinā viņi nevar ieceļot, nevar iebraukt. Un tas ir, tas ir, nu, tas klausās tik jocīgi, kāds arī ir, bet tas ļoti nopietni. Un vēlreiz, Man arī šeit konkrēti es aicinu tiesu, tas neparādījās sākotnējā projektā, bet uh, es rakstu un vēršos pie visām Eiropas Savienības dalību valstīm un ārlietu ministriem. Es aicinu visus izrādīt daudz lielāku interesi Bosnijā, Hercegovinā. Nepietiek, ka tur ir e, Eiropas komisija un uh, Lady Ashton ar savu komandu. Viņi tur dara ļoti daudz, bet ja kāds valsts ministru prezidents reāli dodas uz konkrēti uz vietu un tāpat tur, turpina sarunas, kāds bija, piemēram, Serbijā, tad arī šeit es ceru, ka viņi beidzot saprast tas, ko visu laiku pieprasa komisija, nu, ka tas jau nav tikai komisija, ka to pieprasa arī citi un ka to beidzot viņi arī izdarītu. vienkārši Eiropas komisija, nu, viņi zaudēs savā sanākto asumu, jo viņi visu laiku tur ir klacoši, viņi tik daudz ko pieprasa, bet tās pārmaiņas nenotiek. Viņi jau ir pieraduši pie Eiropas komisijas prasībām. Tādēļ ir svarīgi, ka brauc arī citi Eiropas politiķi un saka, pietiek. Ja jūs nemainat savu skatību, tad mēs arī, diemžēl, nu, patrauksim visa veida sadarbību un atbalstu. Es ceru, ka tas tā notiktu. Nu ko, es ceru, ka jums visiem būtu pieņem arī kompromisu grozījumu un rīt varēsim par visu arī nobalsot. Paldies! Paldies. Pieteikušies septiņi, un mums arī būs jāskat vēl atsevišķi citi progresa ziņojumi. Tādēļ tagad jau deviņi piesakušies, pieteikušies. Nu, jūs izdomājat, lūdzu, vai vispār jums obligāti ir jāizsakās. Jo arī ar tuli būs grūtības ar citiem. Uh, progresa ziņojumiem, jo mēs to visu paspējam tikai tad, ja katram dodam vienu minūti, nu labi, pusotru. Katram pusotru minūtu. Anna Gomeša. Es runāju referents vārdā. Viņi nevarēja šeit ierasties un viņi atvainojas par to. Runāju par progresu ziņojumu mēs eh, tiešām redzam, ka īpaši liels progress nav panākts Bosnijā un Hercegovīnā 2013. gadā. Tas nav nekas jauns. Un tad, kad mēs runājam par šo situāciju, mēs ļoti bieži atzīmējam, ka atsevišķas valsts atpaliek. Mūsu grupa uzskata, ka Bosnijas un Hercegovīnas integrācijas process būtu jāliek kā prioritārs jautājums darba kārtībā, jo tas nodrošina arī mieru un labklājību Rietumu Balkānos vispār. Uh, Un eh, Tagad es gribētu Paks kundzei uzdot jautājumu, kāpēc jūs negatīvi rakstat par mūsu grozījumu, grozījumu numur 6. Šajā grozījumā mēs pasvītrojam eh, to, ka Bosnijai Hercegovinai būtu jāpiedāvā iestāšanās Eiropas Savienībā kā vienotai valstī, jo kā vienotam veselumam. Mēs eh, gribam uzsvērt šo jautājumu. Arī mēs piekrītam, ka Eiropas Savienības eh, amatpersonām ir jāiesaistās aktīvāk un arī nepieciešam jauni paziņojumi no ārējās darbības eh, dienesta, konstitucionālā reforma ziņā tiešām jāatzīmē, ka šogad tuvojas vēlēšanas un Bosnijai ir, ir jācenšas darboties un īstenot eh, attiecīgās tiesas lēmumu un jābūt arī sakārtotam vēlēšanu jautājumam. Eh, tomēr ir nepieciešams reformas, lai Bosnija un Hercegovina pārtapt par efektīvu un funkcionējušu valsti. Un tam ir jākļūst par absolūtu prioritāti politiskiem līderiem. Par korupcijas apkarošanu. Arī šis jautājums ir jāliek politiskajā darba kārtībā, tā domā mūsu grupa. Mēs arī atbalstam 72. grozīmu un arī jūsu trešo grozīmu Mēs gribam pārsvītrot arī tautas partijas apņemšanos apkarot korupciju un ir nepieciešams arī tehniskais atbalsts Eiropas Savienības delegācijai tieši šajā jautājumā. Un nobeigumā mēs domājam, ka mums ir izdevies uzrakstīt ziņojumu, kur ir izcelts Eiropas integrācijas process, bet mēs arī gaidam, ka Bosnijas Hercegovinas līderi arī kaut ko praktiski darīs. Un tas ir viņu dēļ, nevis tāpēc, ka mēs to tā vēlamies. Thank you, Mr. Chair. Paldies. Kornelis ir mans uzvārds. Kornelisen. Paldies Dorisai Pakai par šo diezgan līdzsvaroto ziņojumu šī situācija nav iepriecinoša, ļoti žēl, kad es ne, nespēju apmeklēt kompromisu sanāksmi, un parasti es tā nedaru, un paldies kolēģiem par to, ka man ierosinājumi tomēr ir uzklausīti, vismaz lielākā daļā. Es piekrītu arī iepriekš dzirdētajiem komentāriem, iepriekšēj runātēji, jo īpaši e, tiešām tas, ka te nav progresa, tas ir ļoti nožēlojami, un politiķiem ir jāiesaistās aktīvāk, ir jāsadarbojas, jādefinē intereses, un šī sadarbība jānodrošina arī cilvēku nākotnes dēļ. Un šeit ir nepieciešama spēja iziet uz kompromisu, un mēs gribam atzīmēt trešo grozījumu, kur ir aicināts iesaistīties aktīvāk, pievērst lielāku uzmanību šim reģionam. Ļoti bieži mēs redzam, eh, ka Bosnija un Hercegovina Hercegovina mm, kaut kā ignorē šos starptautiskos jautājumus, un starptautiskās organizācijas nav iesaistīšana. Tālāk 11. kompromisa grozījums. Mm, tur ir rakstīts mm, un garantēt vienādas tiesības visiem cilvēkiem, kas strādā um, publiskā aprēķistēmā. Mēs uzskatām, ka tas ne, īsti nesaskan ar Sēdiņu Finči lietu. Un tad mēs nepiekrītam šim jautājumam līdz galam. Tālāk pēdējais komentārs. Ir pasvītrota cīņa pret korupciju, un tas ir ļoti svarīgs uzdevums, tas ir prioritāri risināms jautājums. Mutiskajā grozīmā ir teikts, ka uh, šai cīņai ir jākļūst par absolūtu prioritāti, bet uh, te tomēr ir, zinām, neskaidrība ar šo absolūto prioritāti. Ja jūs varētu izsvītrot vārdu absolūts, tad mēs varētu atbalstīt šo grozījumu. Pretējā gadījumā mums ir problēmas to atbalstīt. Lūdzu, nākamais runātais ļoti labi runās, vienu minūti. Paldies, Kugan kungs. Ļoti labs ziņojums, līdzvarot ziņojums. Es atbalstu arī pozitīvo tonalitāti šajā ziņojumā. Un, kā jau Gomeša kundze teica, vēlēšana likums ir svarīgs. 2014. gada oktobris tuvojas, un vēlēšana likumam būtu jābūt gatavam un pieņemtam uz to brīdi. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā ir pasvītrots ļoti, kaut kas ļoti svarīgs ir izcelts tas, ka politiskā elite un nevis valsts iedzīvotāji ir atbildīgi par šo situāciju, kādā šobrīd atrodas Bosnija un Hercegovina. Koordinējošais mehānisms ir svarīgs. Vajadzētu sēdināt vienu valsti, Bosniju un Hercegovinu, pie viena gada, kur tiek vestas sarunas. Pilsoniskās sabiedrības iesaistē ir svarīga. Tātad Baņa Luka, kas ir eh, Republika Sērbska galvaspilsēta, eh, tur ir radušās tādas nepareizas bāžas. Viņi uzskata tur, ka ar šo te ziņojumu mēs darīsim spiedienu uz valsts politiķiem un tas veicinās valsts centralizāciju vairāk. Tomēr es gribētu atzīmēt, ka tā nebūtu nav. Un, Un tieši Paks kundze šeit uzsver, ka vai, vajadzētu valstī kļūt funkcionālākai un mazāk ap, administratīvi apgrūtinātai. Paldies! Viena minūte 25 sekundes, tik ilgi jūs runājat. Tālāk stīra kungs. Paldies, godāmie kolēģi. Bosnija un Hercegovina šobrīd ir stagnējošā situācijā, un tam ir savi iemesli. Es negribētu pretstatīt eh, šos cilvēkus vai arī teritorijas vien pret otru, bet eh, separatisms un centralisms šeit ir divi iemesli, kāpēc ir stagnējoša situācija šajā valstī. Un šā iemesla dēļ referents kundze un gluži pārreizi savā 19. grozījumā raksta, ka Bosnijai un Hercegvinai ir jāturpina virzīties uz Eiropas Savienību, izmantojot tieši federālisma princips. Es šo ideju esmu pasvītrojis savos, grozījumu, mm, savos grozījumos un savās runās. Federālisms, tas ir centrālais vārds tieši integrācijas sakarā. Un es esmu saņēmis kritiku no abām pusēm, gan no Republikas Sepska, mm, Glasepski laikraksts ir mani kritizējis, un arī mm, Bosniju un Hercegovinu ir mani kritizējusi savos radikālajos mēdījos. Esmu apvainots visādās lietās, katrā ziņā man pārmet visu kaut ko tikai ne integrācijas veicināšanu. Mums ir nepieciešama vienota Eiropas Savienības politika pret Bosniju un Hercegovinu, un arī grozījumos principā ir uzrakstīts tas, ko es gribēju pasvītrot, tieši federālismu princips, un 12. grozījumā es gribētu atzīmēt, ka nevajadzētu runāt par segregāciju, labāks formulējums bija iepriekšējā versijā. Un tomēr vēl gribētu pasvītrot, ka Bosnijas un Hercegovīnas integrācija, uzņemšana būs, at, būs atkarīga un balstīsies uz federālismu. Un arī politiskā elite, acīm redzot, nav uz, uzdevuma augstumos. Pikula. Pikula kungs. Paldies. Es gribētu pateikties Bakas kundzei. Reformas, kas būtu realizējamas Bosnijā un Hercegovīnā, būtu radījušas tādu pozitīvu atmosfēru Hercegovīna, es atceros, Horvātija ir uzņemta Eiropas Savienībā un attālums ļoti mazs starp šīm valstīm. Tomēr Bosnijas un Hercegovīnas eh, situācija ir saistīta ar eh, pienākumiem, ar atbildību eh, pēc sarunām ar politisko eliti, tur piedalījās arī Fūlis kungs, mēs gaidījām kaut kādu progresu, tas nav noticis, un tagad Bosnija un Hercegovina atpaliek un atpaliek no pārējām kandidātu valstīm. Ir ļoti žēl, ka šī situācija nav mainījusies, vēl jau vairāk tāpēc, ka Bosnija un Hercegovina E, šobrīd e, ir tādā stagnācijas situācijā. Ir stagnācija arī vadošajās aprindās, un es gribētu aicināt Bosnijas un Hercegovinas līderus strādāt cilvēku vārdā un labā. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji Vujaničkungs. Vispirms es gribētu pateikties Dorisai Pakai par ļoti līdzsvarotu, realistisku un arī draudzīgu ziņojumu. Es gribētu pasītot vārdu draudzīgs, jo šeit ir vēlēšanās palīdzēt šai valstī kļūt par normālu un funkcionējušu valsti. Šeit pamatāja Daytons miera līgums, bet miera līgums būtu jāpapildina ar konstitucionālajām reformām, kā tas ir arī ierosināts šajā ziņojumā, jo šis miera nolīgums nav pietiekams. Es te nesapņoju un nefantazēju. Mēs nevaram šeit ierosināt Bosnijas un Hercegovīnas iedzīvotājiem par to, kādu valstisko formu vai federāciju vai kādu citu viņiem būtu jāatbalsta. Tas ir viņu jautājums, viņiem būtu par to jālemj. Tomēr galu galā viņiem ir jāpieņem lēmums par to, ka viņi ir viena vienota valsts lai arī kā izskatītos tās dalījums, bet tā ir vienota valsts. Te ir problēma ar simtiem ministru, dažādām politikām, attieksmēm, un tad ir arī politiskā elite, kas nepiekrīt pieņemt kompromisu kā, kā līdzekli, lai virzītos uz priekšu. Viņiem ir jābūt konsensam ir, viņi ir konsensusā, ka vajadzētu integrēties Eiropas Savienībā, bet vajadzētu arī spēt pieņemt kompromisus. Šeit ziņojumā ir viena daļa, kuru tā es īpaši neatbalstu. Tur ir rakstīts, ka privatizācija būtu jāpātrina valsti. Šeit es nedomāju, ka viņiem tas būtu nepieciešams. Viņiem jau tā ir pietiekam daudz problēmas bez privatizācijas virzīšanas. Ir problēmas ar korupciju, organizēto noziedzību, dažādu kontrabandu, tirzniecību, nelegālo un problēmas ir ar kaimiņiem un nevajag jaunas problēmas ar privatizāciju. Koper kundze. Paldies priekšsēdētā izteikšos ļoti īsi. Es gribētu pateikties eh, Doris Pāku par, pakai par lielisko ziņojumu. Šeit mēs atbalstam diezgan plaši šajā parlamentā šo ziņojumu. Tikai atsevišķi komentāri vispirms. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka politiskie līderi valstī nav spējīgi panākt tādu kopīgu nostāju. Es domāju, ka mums nevajadzētu atmest šo projektu par vienoto Bosniju un Hercegovinu. Un piekrīt Kukan kungam, mums vajadzētu atbalstīt konstitucionālās reformas, vajadzētu tieši komunicēt ar pilsonisko sabiedrību, un ja politiķi nav attiecīgajā ambīcija līmenī, ja viņi nesaprot, kas ir vienota Bosnija, ja politiķi to nezina, tad cilvēki zina gan. Blinkovičs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un es arī gribētu pateikties Dorisai Pakai par šo lielisko ziņojumu. Referente principā atbalsta Bosnijas un Hercegovinas virzību iepratīm Eiropas Savienībai. Es eh, arī ceru, ka kolēģi piekritīs. Uh, horvāti kolēģi man piekritīs, ka tā būtu vēsturiska netaisnība e, padarīt šo Bosniju un Hercegovinu par pēdējo valsti, tā kā pēdējo vagonu, ka vilcienā, kas trauc uz Eiropas Savienību. Asociācijas līgums vēl nav stājies spēkā ar šo valsti, un es domāju, ka lēmums Seidiča Finci lietā spriedums būtu jāīsteno. No Un te mērķis ir nodrošināt līdztiecību un funkci funkcionalitāti. Un, un arī palīdzēt demokrātijas attīstībai šai valstī. Un vēl ļoti žēl, ka EPA finansējums ir aizkavēts Un līdz ar to tas arī mazina Bosnijas un Hercegovinas izredzes integrēties Eiropas Savienībā un arī neuzlabo un neveicina turpmāko progresu. Tad, kad mēs runājam par politiskiem līderiem, Bosnijā un um, Hercegovinā mums ir jāiesaista federālais līmenis tieši Eiropas projektu koordinācijā un vēl es gribētu redzēt Eiropas eh, Savienības nu, tādu lielāku ietekmi cenšoties atrisināt vēl līdz šim neatrisinātos jautājumus un proti. Eh, šeit vajadzētu sakārtot eh, protokolu asociācijas līgumam ar Horvāti un vēl es gribētu, lai arī valdība saņemtu kādu signālu, ka vajadzētu strādāt pie vides standartiem tieši bosniski prod naftas pārstrādes rūpnīcā. Tas ietekmē Horvātijas iedzīvotājs ir reģionāli kopā. Tālāk nākamā runātāja. Sem zelo razočarana nad dejstvom, nad neuspehom petkovega sestanka v Sarajevu. Skrbi me to, da politični. Paldies. Attiecībā uz piekdienu atršo sanāksmu Sarajevā politiskie vadītāji acīm redzot nespēja atrast nekādu risinājumu. Visdrīzāk nepastāv politiskā griba, ko tā darīt. Jau pirms kāda laika Sarajevā es izteicos, ka jautājums par to, vai eh, saptos, kā sabiedrība atzīs vēlēšana rezultāts, tas vēl ir jautājums. Ir tīpaši, ja Sadičvīņķī lieta netiks atrisināta vadība Bosnija un Hercegovina ir, ir jāizrāda īpaši interesi risinājumu atrašanā. Es vēlētos eh, piekrist eh, tam, ko referenteic, eh, un arī, ko domā man grupa, mums ir jābūt daudz pamanāmākiem šajā valstī. Eiropas Savienībai šajā valstī jārunā ar vienotu balsu. Es tāpat vēlos arī atzinīgi vērtēt to, kā, kā to parāda pēdējais Frontex ziņojums, ka iepriekšējā gadā, līdzīgā gadā pirms tam, uh, patvēru meklētāju skaits no šīs valsts eh, Rietuma Eiropā ir samazinājies. Un eh, jādara viss iespējamais, lai eh, netiktu ļaunprātīgi izmantots bezvīzes režīms. Paldies! Priekšsēdētāji, cilvēki apsūdz politiķus Bet vai šī valsts ir demokrātiska valsts, un ja tā, tad eh, kas tad ievēl? Protams, cilvēki ievēl savus līderus, tā kā vēlas, un ja līderiem ir kaut kādi lēmumi, tad tas ir atkarīgs arī no cilvēka izvēles un lēmuma. Eh, un tomēr es atbalstu eh, šo Doris Pakas centienu līmeni un Eh, jāatzīmē, ka es vienmēr esmu bijis skeptisks pret Daytonas līgumu. Es nevarētu teikt, ka es esmu ārkārtīgi vīlies, ka šeit nav vienotības, bet eh, ņemot vērā situāciju pēc pilsoņu kāra, nemaz nav pārsteidzoši, ka šī valsts ir ļoti problemātiska valsts. Un eh, ļoti grūti iedomāties, ka tā paliks pa vienotu valsts, tā ir federācija Un, manuprāt, tā vienmēr ir bijusi un tā arī būs tāda decentralizēta un arī sadalīta. Tā varbūt līdzīgi Beļģijai šī ideja ar spēcīgu valdību Sārajevā. Grūti iedomāties, ka tas nostrādāt, ņemot vērā, ka šeit ļoti milzīgas atšķirības, un tomēr tā ir tā reāla politika. Tomēr mana grupa atbalsta šo ziņojumu, atbalstam kompromisa grozījumus un arī, protams, atbalstam Bosnijas un Hercegovinas Ukrainas statusu, kā nākotnes kandidātu valsts statusu. Un um, mēs ļoti ceram, ka viņi attīstīsies tā, ka arī varētu sasniegt šo statusu. Tomēr es pagaidām esmu diezgan piesardzīgs, jo tie ir ļoti daudz problēmas. Uh, uh, bet pagaidām mēs vēl ceram, dzīvojam un ceram. Un vēl uh, te runa, oponējot goe runātājiem, es nevaru atrast attiecīgo punktu, bet kaut kur tur ir atsauce uz privatizāciju. Es uzskatu, ka labāk tu tomēr atbalstīt privatizāciju, nevis apturēt to. Bet, nu, Doris man pastāstīs, kas un kā. Katrā ziņā tas ir līdzsvarot ziņojums. Šeit ir cīņa pret korupciju, organizētā noziedzība, administrācijas uzlabošana, minoritāšu tiesība aizsardzība un tā tālāk. Un vēl ir arī atzīmēts, ka valsti būtu jāvirza Eiroatlantisko centienu virzienā. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Nākamais runātājs Eiropas komisijas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs piekrītām an kopējai analīzē, tīpaši par strupceļu, kurš šobrīd ir sarunu procesā. Tāpat arī uh, attiecībā uz augsto līmeņu dialogu ceļā uz iestāšanos un ceļa karti. Arī Sidiģ Vinčī sprieduma seku īstenošanu. Tā, tāpat arī situācijas attīstība pēc Horvātijas pievienošanās. Kā jūs zināt, Sidiņš Viņš eh, sprieduma īstenošana joprojām turpinās, neskatoties uz to, kā Līderi ir pavadījuši kārtējo dienu sarunās, komisijai piedaloties eh, īpaši virzības priekš nenotiek, bet mēs darbu turpināsim. Un ir ļoti skaidri jāpauž arī Eiropas parlamenta bažas. Jāpasaka tas mūsu partneriem Bosnijā-Hercegovinā, Un no šī viedokļa trešais kompromiss, kurā arī tiek aicināts turpināt apņemšanos no Eiropas Savienības iestāžu puses un starptautiskās sabiedrības eh, šī mēģa sasniegšanā, manuprāt, ir ļoti noderīgs. Par IPA. Tik tiešām komisija īsi pirms Ziemassvētkiem eh, apstiprināja 42 miljonu eiro lielu programmu mazāk nekā sākumā plānotie 87 miljoni attiecībā uz romiem, uz pilsoņu vajadzībām, uz taisnīgumu. Bet svarīgāk šeit ir atzīmēt arī IPA 2, kur mums vēl īsti nav pamata tīpaši koordinācijas jomā no partneru puses, eh, lai iesaistītos ar mums dialogā un eh, sagatavotu šo pamatu. Es ceru, ka priekšsarētājs eh, kungs, eh, runājot ar komisāru Fīli, varēs arī turpmāk veicināt IPA divu programmas sekmīgāk izstrādi. Paldies! Doris Pak. Jā, varbūt eh, Gomeša kundze šeit nav. Jūs varbūt varētu pateikt, Gomeša kundze, es neno um, raidu saturiski viņa iesniegto grozījumu, bet viņa tajā vienkārši Baskot kundze atkārto to, ko es esmu pateikusi A punktā. Tad es turpinu centienus virzīt valsti uz konkurēts, uz uh, kandidātu valsts status. Es, es to pat laboju, pieminot to, ka viņi uh, vēl, ka joprojām pastāv vēlme pēc eh, vienotas Bosnijas Hercegovinas šajā procesā. Un vi, Boskurts kundze savā grozījumā ir uh, izdarījusi atsauci uz Serbiju un Kosovu. Manuprāt, šādas lietas nav jāiekļauj. Bosnija ir jāvērtē pati par sevi, nevis mēģināt eh, minēt kaut kādas lietas, kas nav tieši saistīts ar lietām un procesiem Bosnijā. Es neesmu pret kaut kādu valsti, pret vienotu valsti. Es runāju par spēcīgu vienotu Bosniju-Hercegovinu. Es esmu pret to ja, tikai tādā gadījumā, ja manu grozījumu neakceptēs priekšsēdētājs. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir piektais. Ričards Hauvits. Lūdzu, jums vārds. Es... Eh, Doris eh, Paka eh, sākumā ierunājis, ka viņas ziņojums nav uh, spilgtākais punkts šodien. Uh, protams, ka mūsu ziņo, man ziņojums arī ir svarīgs, bet, protams, es nevaru konkurēt ar tādu deksmi, kāda jums ir. Tad uh, pārējiem pie tās valsts, par kuru es esmu atbildīgs. Tāpat kā iepriekšējā gadā es esmu ierosinājis horizontāls grozījums, ka būs atsauce uz bijušas Denislāvas Maķedonijas republiku tā kā Annos kontekstā par to pastāv vienošanās, un atsauce uz e, Maķedonijas e, pieminēšanu, kas ir konsekventa e, atbilstoši Anno vienošanās. Visā pārējā tekstā tiek runāts par valsti, par viņu, un netiek atkal un atkal pieminēts šis nosaukums, par kur pastāv joprojām strīds. Tātad šādi pieejas izmanto iepriekš un ierosinu to izdarīt e, atkal. Par kompromisiem. Otrais kompromiss skar uzaicinājumu Grieķijas e, prezidentūrai palīdzēt mums virzīties uz priekšu, sasniegt šo progresu. Kirilo kungs uh, ir iesniedzis grozījums, Vuļtek eh, kungs arī ir iesniedzis grozījums, kā tādējādi varētu palīdzēt risināt reformas valstī, arī atsevišķi ārpolitikas joms, eh, kur šobrīd arī radušies šķēršļi tālāk virzībai. Trešais kompromiss attiecībā uz pašreizējo situāciju eh, reformu procesos. Salavrakos kunga grozījums, ka gal galā visi akī tiesība akti ir jāpieņem. Arī manā grozījumā ir šobrīd eh, pastāv lielā mērā atbilstība eh, tiesību aktiem Eiropas Savienībā ar Nu, ņemot vērā, protams, valsts šobrīd eh, tuvināšanās līmeni. Kops kundzes grozījums, kur runāts par to, ka būtu vēlams, lai nosaukuma problēmas tika atrisināt pirms sarunas sākšanas, un es atbalstu Filskunga ierosinājumu, ka šo situāciju varētu atrisināt pēc eh, IPENS sarunām. Pēc tam, kad tās sarunas tiktu uzsākts, es eh, Vujniečkunga atbalstu attiecībā uz šiem rezultātiem Dženaku kungs un Pikalo kungs par vārda essential būtisks lietošanu, tāpat arī izvairītos no negatīviem rīcībām. Par piekto kompromisu attiecībā uz nosaukumu jautājumu cerams, ka mēs varēsim tāpat kā iepriekš divpusējos jautājumus atlikt malāk, tam nav iestāšanās procesā īpašas lomas. Uh, Es kungu Cakos kungu var atbalstīt Pikols kungu, kā progress ir būtisks un svarīgs, un atzīt arī a, no starpnieku lomu Kopas kundze, Kukan kungs, kurš arī pauž nepieciešamību saskatīt būtisku politisko vēlmi rīkoties sestajā grozījumā Atkal par nosaukumu problēmu Vujineču un Komucākos grozījums atbalst, kas vēlēs nekavējoties sasniegt progresu šajā jautājumā. Un kā Kopskundze iesaka minēt ICC lēmumus, līdzīgi kā Makovei kundze arī ierosina, arī Džianaku kundze ierosina sacīt, ka es un pati valsts, respektīvi tās valdība, ir jāskaidro iepriekš šīs problēmas ar nosaukumu atrisināšanas plusi. Priekšsarētāji, vai, vai man minē tikai svarīgākās lietas, jeb visu? Tikai svarīgākās labi, sekoju šādiem norodēmiem. Tātad par septīto kompromisu sarunas ar Bulgāriju. Es Kirilov kunga, Ļupčevs kundzes un Ilčev kunga grozījums atbalstu, ir tīpaši attiecībā uz cenšanos saulēcīgi rast risinājumu starp šīm divām valstīm. Tad attiecībā uz vēsturiskajiem strīdiem es piekrītu Kločev Kirilov kungu grozījumiem. Es ceru, ka viņi ir apmierināti ar maniem uh, labojumiem ka esmu bijis konsekvents attiecībā pret tekstu, kas ir iepriekšējā gadā sas, saskaņots devītais kompromiss par um, vēlēšanu novērošanas misiju. Es vēlējos sagrab, saglabāt uh, uzsvaru uz OSCE, ODIHR e rekomendācijām. Es no Slavrakos kunga pārņemu vairākus uh, labojumus. Tālāk par uh, pil, ierēdņu dienestu. Tur es pieņemu labojums tālāk par to, ka šis aspekts ir varbūt e, atstās novērtājs Tanakunga formulējumam piekrītu, tāpat es arī Vuļienīča kunga formulējumam attiecībā uz nacionālismu. Es vēlos paskaidrot šo lietu, jo tas radīs zināmas bažas. Šeit neiet runa par to, ka kāds tiek apvienots par ultranacionālismu valstī. Uh, Šeit runāts par to, ka ultranacionālisms jebkurā valstī ir kaut kas tāds, kam Eiropa piekrist nevar. Un tāpēc es Līniču kungam e, e, ierosināju, ka nacionālismu vien nevarētu e, atstāt, jo to daudzos kontekstos e, var izmantot līdzīgi kā patriotismu, un tas nebūtu nav slikti. Par valodu nekad nevienā brīdī nav bijuši nekādi mēģinājumi no manas puses mēģināt svītrot maķedoniešu eh, no valodu saraksta attiecībā uz valodu un kultūru. Bet grozījumā ir vienkārši pieminēts tas, ka ir ierosināts dažādām kopienām apgūt eh, vienas otras valodu lai veidotu divvalodīgu sabiedrību. Šeit neiet runa par to, ka mēs prasam uh, divvalodu izglītību visā valstī visiem. Tā tas netiek prasīts. Šeit runa par uh, integrētu izglītību ikvienam. Manuprāt, kompromiss ir konstruktīvs un visaptvarošs. Priekšsarētāji, brīvo plašsaziņas līdzekļu jautājums ir viss karstākais, tā teikt plašsaziņas līdzekļu likums tika izdos 26. decembrī un grozījumi ir iesniegti parlamentā pagājušā nedēļā un izskatīti tikai šonedēļ. Līdz ar to es e, iesniegšu jaunu mutisko grozījumu balsos uz informāciju, ko es saņemu šorīt, e, pamatā svītrot atsauci uz konkrēto plašsaziņas līdzekļu likumu un runāt par likumdošanu šajā jomā kopumā. Un nolasīšu Tagad rakstā aicina valsts varas iestādēm nodrošināt e, drošus pasākumus pašreizējā likumā, lai veicinātu jums attīstības balstoties uz dialogu, lai svarīgas reformas tiktu pieņemts tikai e, ar plašo valsts žurnālistikas sabiedrības atbalstu. Tātad. Jā Es ceru, ka šis mutiskais grozījums saņems atbalstu visā komitejā. Pārlekšu dažus citus punktus, lai ietaupītu laiku. Par cīņu pret korupciju un tieslietu jomu tur ir divi atsevišķi punkti, pa vienam no katras jomas, izmantošu Makovejas kundzes grozījums, pieņem visus uh, grozījums par sociāli svarīgiem jautājumiem, cenšoties to salikt kopā konsekventā, līdzsvarotā tekstā par sieviešu tiesību jautājumiem. Tas ir svarīgi EPP grupai un dažiem kolēģiem attiecībā uz manām bažām par to, kā likums par grūtniecības pārtraukšanu tika izskatīts parlamentā bez jebkādām konsultācijām, un esmu absolūti skaidri to teicis, gan prezentējot šo ziņojumu, gan šodien. Es nesaku, ka parlaments vai Eiropas Savienība atbalsta vienu vai citu nostāju šajā jautājumā. Tas ir sensitīvs jautājums, kas ir daļa no līguma. Šeit ir runa par to, kāds ir parlamentārais process. Par to, ka Mēs vienojamies par balsošanas sarakstu, ka šo jautājumu varētu skatīt pirms kompromisa. Un eh, Eiropas tautas partijas eh, lo, locekļi var brīvi balsot bez bažām. Un eh, tas drīzāk nebūs daļa no kopējā kompromisa. Priekšsēdē kungs bija daudz grozījumu, kā vienmēr šādā ziņojumā. Daudz no viņiem bija ļoti konstruktīvi. Uh, Liels paldies Grieķu un Bulgāru kolēģiem. Jūs redzēsiet, ka es atbalstīju lielāko daļu no jūsu grozījumiem pilnībā vai daļēji, bez tā, lai teksts eh, neproporcionāli atkārtotu eh, labu kaimiņu attiecību svarīgumu. Tā kā paldies visiem, kas ir eh, palīdzējuši man pie šī ziņojuma strādāt un ceru uz jūsu atbalstu balsošanā. Paldies! Pirmkārt, beidzam e, runātāju iekļaušanu sarakstā. Mums jau ir 13 personas pieteikušās un minūte katram nevairāk. Jā, tā būs. Kukan kungs, bet es neredzu jūs sarakstā. Kukan. Man vajadzēs mazliet vairāk nekā minūte un 25 sekundes. Jā, nu, valsts ir ļoti garš nosaukums. Dosim jums papildu laiku. Paldies par jūsu dāsnumu. Vairākas reizes jau pieminēju, ka es vēlējos līdzsvarotu ziņojumu, kas parādītu mūsu atbalstu valsts integrācijai, bet tāpat laikā ziņojumam realistiski jāskatās uz nesenajiem ekonomiskiem sociālajiem notikumiem. Manuprāt, mums ir jāievēro konstruktīva pieeja, veid, stimulējot to, lai valsts iedzīvotāji atbalstītu tālāks, tālāk virzību uz Eiropas Savienību. Es vēlos pateikties eh, referentam Havit kungam kurš pieturējās pie šīs e, nostājas. Tāpat arī paldies kolēģiem par grozījumiem, kur ir palīdzējuši precizēt ziņojumu. Manuprāt, nebūtu bijis iespējams pilnībā izvairīties no atšķirīgiem viedokļiem, apspriežot šo ziņojumu, it īpaši bez grieķu un bulgāru kolēģiem, bet es domāju, ka mēs darījām ļoti daudz, lai iestrādātu arī viņu vēlmes. Mums bija laba diskusija par kompromisa grozījumiem, es augsti novērtēju pozitīvu atmosfēru sanāksmu laikā, un, manuprāt, tas ļoti džentlmeniski tika veikts no referenta puses. Attiecībā uz citiem jautājumiem es pilnībā atbalstu aicinājumu sarunu uzsākšanu ar Maķedoniju un aicinājumu Grieķijas prezidentūrai izmantot pozitīvo dinamiku, lai pārtraukt šo strupceļu situāciju sarunās ar valsti. Ir svarīgi paturēt prātā, ka Maķedonijas integrēšana ļauj pārbaudīt arī Eiropas Savienības uzticamības uh, Um, apjomu integrācijai šajā reģionā. Tāpat es vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir īstenot parlamentu un komisijas izmeklēšanas rezultātu īstenošanu un politiskā dialoga saglabāšanas ar paldošo partiju un opozīciju. Abām pusēm ir pilnībā jākoncentrējās uz integrācijas procesiem. Un pavisam īsi jautājums referentam. Viņš skaidroja, bet es īsti nesapratu, runājot par uh, divvalodība. Vai tas nozīmē to, ka viena sabiedrības daļa, viņiem būs jā, jāmācās albāņu valodu, ja, es, ja man Slovākijā teikšu, ka man jāmācās ungāru valodu, es protestēšu ļoti asi. Ričārd, varbūt tu varu izskaidrot. Varbūt vajadzētu precizēt šo daļu. Paldies! Now you have destroyed your good image which you had. Uh... Jā, nu tas ir uh, labs. Kornelīsens kundze. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Lieliski padarīts referentam par politiski vissensitīvāko ziņojumu no šiem visiem. Divas piezīmes divi aicinājumi atbalstīt grozījumus drīzāk. Viens aicinājums atbalstīt grozījumu 53, kur atzinīgi tiek vērtēta anno starpnieka ierosinājumu valsts nosaukuma problēmas risināšanā, lai veicinātu Maķedonijas valodu, kultūru, uh, un e, neradīt problēmas e, šai jomā. Varbūt izmantosim mūsu sasaukumā pēdējo šo ziņojumu, lai atstātu pozitīvu ietekmu un nāk lē ar konkrētu paziņojumu. Es ceru, ka varat to atbalstīs vairākums. Tālāk man interesē arī, kā referents vēlas risināt vairākus Vuljāničku un grūtos grozījumus 163, 114, 167 par ļoti svarīgiem jautājumiem saistībā ar vides un it īpaši ūdens saimniecību. Vides pārvaldības trūkumu, enerģētikas stratēģijas trūkumu, politiku šajā jomā un tūlītējiem draudiem ar to, ka HES stacijas varētu tikt būvētas dabas rezervātā. Uh, Man interesē, ko referents par to domā. Paldies. Paldies, eh, Tanakungs. Paldies, priekšsarētāji. Mani sirsnīgākie sveicieni kolēģim Richardam Havitam. Viņš kārtējo reizi ir ļoti labi uh, mēģinājis tikt galā ar vienu no vissarežģītākajiem un izaicinājumiem bagātākajiem ziņojumiem par kandidātu valstu topošo, lai pārvarētu šķēršļus, virzoties uz sarunām ar Eiropas Savienību par potenciālu iestāšanos. Mana grupa vienmēr ir atbalstījusi Maķedonijas, Eiroatlantijas mēķus. Mēs nekad neesam izpratuši nosaukumu problēmu. Cerams, ka to beidzot būs iespējams pārvarēt. Uh, man eh, liekas eh, labs Kornesens kundzes eh, grozījums šajā sakarā. Tālāk grozījumu saistībā ar Bulgāru iebildumiem pret vairākām lietām, kas notiek Maķedonijā un, un iebildumi arī pret kompromisu numur 12 par obligāto divvalodību Es reiz runāju ar Maķedonijas prezidentu, viņš teica, ka visdrīzāk Rietumbalkānos angļu valoda kļūst tā savienojušā valoda šajā kontinenta daļā, bet spiest cilvēks mācīties vienam otru valodu, manuprāt, ir pārāk tālu ejoši. Ir tīpaši tiem, kas Slovākijā, kā e- Kukan kungs norādīja, valsts valoda ir Slovāku. Protams, ka ir Ungāru valodai, minoritāšu valodai būtu svarīgi uh, E, piekāpšanās un izņēmumu, bet e, valsts valoda tomēr ir Maķedonija, kaut arī ir Albaņu kopiena. Es domāju, ka tas ir pārāk liela iejaukšanās dalību valsts vai drīzāk uh, Eh, nākotnes dalību valsts, suverēnas valsts kontekstā, stāstot viņiem, kādas valodas viņiem ir jāmāca nākotnē. To mēs nevaram atbalstīt, respektīvi 12. kompromisu, un to varbūt uh, var paskaidrot, vai tiešām viņš domā to, kas tur uzrakstīts par to, ka albāņu valoda obligāti tiks mācīt Maķedonas, Maķedonijas iedzīvotājiem. Vēl, jūs jau runājat minūti ilgāk par, par abortu Jo priekšsarētāji varbūt pa abortu varētu tomēr precizēt. Viss laiks ir beidzies, saka priekšsarētājs. Vo, Voljevičs kungs, man tiešām eh, to lidošums vārdu, bet eh, man ir jāaptur jūs, eh, ja citādāk mēs nevarēsim izskatīt laikā visi jautājums. Lūdzu, vienu minūtu. Šis jau bija divi ar pus minūtes. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām šis ziņojums ir ļoti tāds uh, aptverošs un ļoti labs. Problēma ar Maķedoniju ir šāda un patiesība šīs problēmas atrisināšana būtu tā kā paraugs tam, kā šādas jautājumas varētu atrisināt, ja ir laba griba. Kas varētu palīdzēt Maķedonijai pārvarēt šo nosaukuma uh, problēmu. Es domāju, ka Grieķijas prezidentūra būtu labākais kandidāts šādai sakārtošanas funkcijai, un tagad ir īstais laiks ķerties pie šīs lietas. Citādi valsts, eh, kas ir tiešām centusies, ir piestrādājusi un ir izrādījis labo grību un ir veikusi reformas, un tagad sanāk, ka šī valsts ir vienkārši apstājusies. Un ko viņi vēl var darīt? Viņi, viņi pagriežās atpakaļ, viņi skatās pagātne. Ko citu viņi var darīt? Ja mēs gribam orientēt valsti uz nākotni, tad mums ir jāpalīdz šai valstī, un es domāju, ka Grieķijas prezidentūra ir tīpaši jā, jāizdara savs ieguldījums. Un par kaimiņiem. Mums ir ģeopolitiskā situācija tāda, kā ir. Mēs zinām kārte, kur atrod šī valsts un kas ir apkārt. Un šai valstī ir jābūt lieliskām attiecībām ar kaimiņu valstīm. Eiropas Savienība un šī komiteja, mūsu komiteja, varētu viņiem palīdzēt šai ziņā. Paldies! Really, please excuse me, I will. Es ļoti atvainojos, bet es uzreiz pēc vienas minūtes pārtraukšu jūsu runu. Eh, Pretējā gadījumā mēs neiekļausimies mūsu laika. Salavā, Slo Frankos, lūdzu. Lūdzu, rādiet labu piemēru visiem pārējiem. You have spoken the longest time of all. Yeah, yeah, I know that your speech is more. Nu, es zinu, jā, protams, jūs uzrunāties visilgāk visam, bet tāds vārds lūdzu jums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nu ko, ja būtu bijis ziņojums par eh, Falklandu salām, tad citi varētu teikt, ka tas, protams, būtu smieklīgi, ja apvienotāji karalistē būja, nu, smieklīgi, ka vispār viņi devās karā ar Falklandu salām. Un, lūk, Grieķija, tad tikpat labi mēs esam smieklīgi, ja, ja, ja apvienotā karalistē smieklīgi ar savu Falklandu karu. 20 gadi 20 gadus mēs jau redzam astoņas dažādas valdības, un tikai viena no tām ir uzstājusi uz šo grieķu vārda izmantošanu. Iespējams, ka jūs neesat sapratuši. Šī ir valsts, kuru vada grieķu komunisti, kas aizbēga no Grieķijas pilsoņu kara laikā un tagad vēlas atgūt Tesalonikus, uh, Salonikus, un līdz to um, tā ir viņu patiesie centieni. Un tādēļ es vēlos uzsvērt. Nu, ja jūs sakat, ka Falklendu uh, salu karš bija smieklīgs, un tad tas arī mūsu jautājums jums var šķiet smieklīgs. Tālāk Pikulas kungs. Viss jums vairāk vairs naudas, jums ir jāapturas. No. naravno za osobito žaljenje je još jedno odgađanje početka pregovora sa makedonijom usprkos preporukama Nu, šis ir kārtējais jautājums, kad mums aizkavējas sarunas ar Maķedoniju. Neatkarīgi no tās sarunām jau kāds tas bija ar padomi. Mm, un atsevišķie punkti, atsevišķie jautājumi, kas ir vērt, lai vēstuli uzlabot šeit progresu. Tomēr konkrētās problēmas un mm, ir nemainīgs, piemēram, administīvo resursu un nu, ļaunprātīga izmantošana un plaši izplatītā korupcija. Uzskat, ka jāpanāk ir lielāka politisko pārstāvību caurskatāmība. Uzskat, ka arī medijiem, politiķiem jāievēro mediju brīvība un uh, vārda brīvība. Ir iecīts valsts pārvaldības problēmas. Šajā progresa ziņojumā ir norādīts, ka maķedonieši ir orientēti uz Eiropu un ka šo progresu un viņu centienus atbalsta Eiropas Savienība. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Ričard, par jūsu centieniem. Mēs ļoti labi saprotam šos vilšanos, ko piedzīvo daudzi maķedonieši, jo viņi saprot, ka nekāds progress šobrīd sarunās nenotiek. Savukārt šajā pašā ziņojumā, ja mēs redzam, ka viņi ir izlasījuši iepriekšējā gada ziņojuma rekomendācijas ļoti, nu, satik vēlamā veidā, izvēlējušies vēlamākos un diezko nav rēģējuši uz daudziem secinājumiem. Tādēļ vēlos norēdz konkrētu jautājumu, saprotat, ka man nemaz nav daudz laika. Divpusējais nolīgums ar Sofiju un Skopju, kas ir jāparaksta. Te ir divi, liet, divi jautājumi, divas lietas, kas šobrīd vēl ir strīdīgi. Viens ir, valdība nevēlas atkārtot šīs konflikts, kas bija arī starp Bulgāriju un Maķedoniju 1992. gadā, 91. gadā, kur ir konstitucionāla lieta jautājums, toreiz bija aktuāls. Un otrs ir, ka Maķedonija nevēlas pieņemt vērā mūsu noteikto ieteikumu par kopīgiem, kopīgos dienu atzīmēšanu. Paldies! Šīs rezolūcijas galvenais vēstījums ir tāds. Maķedonija iespējami drīz ir jāturpina sarunas ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Mēs zinām, visu laiku ir atvērts jautājums par uh, valsts nosaukumu, bet tas nav šobrīd aktuāls. Ja mēs vēlamies tiešām izmantot arī, lai atrisinātu divpusējos jautājumus, tad, nu, tad sanāk, ka mēs nekad nespēsim iznot Eiropas idejas. Es vēlos atbalstīt Kukana kungu par um, divvalodību. Uzskatu, ka mums tad vajadzētu precīzāk lietas saukt uh, šajā ziņojumā aprakstīt. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Saka Frankovičs kungs, apsveicu Havita kungu ar sagatavoto ziņojumu. Piekrītu Stiersa kungam. Arī mēs skatām, ka Maķedonija ir mūsu partneris arī šajā pievienošanās sarunu procesā. Uzskatām, ka mēs nedrīkstam ļaut vienkārši laikam izcēt pa tukšo un neuzsākt sarunas. Apzinoties arī un cienot Grieķijas prezidentūru, uzskat, ka viņi spērš lielu soli, lai ļautu Horvātijai iestāties Eiropas Savienībā. Un cerams, ka arī to viņi darīs turpmāk. Tā kā pirms 11 gadiem viņi atbalstīja Horvātijas iestāšanos jau virzību, un tātad pēc 11 gadiem Es domāju, ka iespējams progress tikai tad, ja sarunas reāli notiek. Paldies, priekšsādātāji! Uzskatu, ka mums ir jāapsveic Hovid kungs ar ļoti labi sagatavotu ziņojumu. Mēs zinām, ka jautājums ir ļoti jutīgs. Mēs arī zinām, ka nu, progress ir ļoti palielinājies. Daudz, ko varētu šeit iekļaut arī kompromisu grozījumies, un daudzi komentāri jau ir atspoguļoti, un es uzskatu, ka tā tas ir labs risinājums. Bet te vēl ir arī mutisks grozījums, kas man šobrīd liek arī izteikties. Tas ir mutiskais grozījums ar septiņu, numur septiņu. Gogolā. Tas liekas, mums jau arī līdzīgs teksts, ko iesniedzām, un uzskatām, ka tas ir tad līdz to eh, septītais kļūst liekas. Ja tur runā par Bulgārijas turpmāko nākotnes atbalstu eh, Maķedonijai. Paldies priekšsādātājiem. Arī es vēlos apsveikt referentu. Nu, uzskat, ka te ir nopietns progress un daudz, kas ir pieņemams, bet ir lietas, kas man nav pieņemams. Nav ņemts vērā viss, nav ņemts vērā mūsu visu viedokļi. To mēs redzam, ka pati valsts un valdības arī mēģina atrisināt jautājumu par valsts nosaukumu. Tas nav tikai formāls jautājums, tas ir jautājums pēc būtības. Ir pagājuši 70 gadi kopš otrā pasaules kara, un man liekas, ka mēs aizmirstam, kāpēc vispār tas sākās. Jūs zināt, bet tāda Maķedonija drukā naudas banknots ar Aleksandra Lielā attēlu. Viņu visu laiku turpina to jautājumu aktualizēt. Paldies. Nebaidieties par to. Nu, monētas ar Aleksandru Lielu attēlu jau 2000 gadus vairs nav derīgas. Brīgāži, skundze. wahrscheinlich in Württemberg. Ibri Sagic. <laughs> Danke. Even jo. Paldies. Jā, arī es vēlos turpināt līdzīgu komentāru kā daudz citi kolēģi, norādot atsevišķiem jautājumiem. Es saprotu, ko jūs vēlaties panākt. Jūs saprotat, lai divas kopienas iemācās katrs arī savu valodu, un līdz to katrs mācās divas valodas. Bet mēs taču nevaram uzspiest viņam šādu izvēli, lai viņi paši mācās. Jā, nu nevis kā Slovākiem likt par obligātu pienākumu mācīties ungāru valodu. Zviedrijā tas nozīmē, ka mums visiem būtu jāmācās tagad obligāti somu valodu. Zviedrijā. Es saprotu jūsu nolūks, bet es domāju, ka mums ir jāmaina šeit savu teksta redakciju. Tāpat arī man interesē, ko jūs saka domāt ar ultranacionālistiem, jeb nacionāliem radikāļiem, tad es saprotu Zviedrijas situāciju, kurš tā vienība kon konkrēti būtu, bet Maķedonijas gadījumā, ko jūs to lūdzu konkrēti domājat? Paldies, priekšsādātāji! Šis rezolūcijas priekšlikums ir komisijas pārstāvis diezgan precīzi atspoguļo arī at, attiecības ar Eiropas Savienību un Višadienas Slāvijas Republiku Maķedoniju. Mēs varam lielā mērā piekrist, tam esam piekrist, kas arī ir atspoguļots mūsu sarunās, kas sākās no 2004. gada, arī sniedzot arī mūsu finanšu atbalstu un arī tālāk virzoties uz pievienošanās dialogu komisija pieprasījusi, lai Maķedonija, bijusi arī viens apēc Maķedonija konkrēts soļus varētu arī īstenot. Uh, arī nodrošināt mediju brīvību, mediju kultūru, arī ņemot vērā arī mūsu ieteikumus, nodrošinot valsts un partiju nošķiršanu. Un tāpēc mēs redzam, ka ir atsevišķi zinām tādi uzlabojumi un kaut kas tur notic, piemēram, ir pieņemts mēdīju likums, un mēs sagaidām grozījumus šiem lik lacīgiem likumiem. Un pats svarīgākais jautājums šobrīd ir šīs starptautisko standārtu ieviešanas prakse. Vēlreiz par medijiem. Mēs redzam, ka tas ir ļoti nozīmīgs arī mūsu progreziņojumā pagājušo gadu. Mēs būtu vēlējuši, lai būtu arī labāks dialogs starp valdību un žurnālistiem un varētu rēģināt re, reaģēt uz daudziem citiem jautājumiem, kurus komisija arī aktualizējusi un uz kuriem norādījusi. Otkārt, mēs saprotam, ka ir panākusi tagad vienošanās partijām, lai arī jau ievestu vēlēšanu likuma izmaiņas, bet šīs izmaiņas vēl nav pieņemts. Un tad, kad tas ir tiks izdarīts, tad tiešām arī atrisinās daudzās rekomendācijas, kas ir jau noformulētas. Un īpaši skaidri tad nodalītu partiju un valsts nošķīrumu, jo šīs robežas šobrīd ir diezgan saplūdušas. Tālāk vēl atsevišķi jautājumi mēs vēlamies uzsvērt, ka komisija uzskata par ļoti nozīmīgu pilsoniskās sabiedrības lomu un mēs arī vēlamies piedāt IPA 2 arī īpašo instrumentu pilsoniskās sabiedrības attīstības un attie atbalstam. Tāpat arī mums ir atsevišķas rekomendācijas par ekonomiskajiem kritērijiem. Komisija balstās uz striktiem kritērijiem, nodrošinot arī valsts eh, atbilstību funkcionējušos tirgus ekonomikas parametriem. Paldies! Labi, tad es rēģēšu uz precīzi uzdotiem jautājumiem. Komentārus es vienkārši tad uzklausīšu, lai gan ļoti nopietni klausījos un daudz ko es arī atzīmēju un paldies, es visus komentārus ļoti rūpīgi uzklausīju. Es domāju, es ļoti skaidri sākumā pateicu. Mēs nekādā veidā nesakām kaut kādu compulsion. Nu, mēs tikai sakam veicināt promoting. Tāda ir redakcija, ko mēs rakstām. Tātad arī veicinām lingvistiskās kompetences un iespējas, kā arī šīs kopienas mācās vienā otras valodu. Tas nav nekāda uzspiedu uh, kārtība, un līdz to mēs neko neuzspiežam. Un tā, ka mēs piedāvājam šo kā tekstu ar vārdu promoting, kompromisa grozījumā neviens neiebilda. Un tas arī bija tas, ko mēs vēlamies pateikt ne jau es, ne arī ēnu referenti nevēlējās kaut ko pateikt, kaut ko citu, jo demokrātiska valsts, protams, ka cilvēkiem ir rūp, jūs sakat, un. Nu, mēs varam vēl papildus ierakstīt. Veicina neuzspiežot, without compulsion. Nu, ja jūs uzskatāt, ka tas ir labāks, skaidrāks papildinājums, precizējums, tad mēs to arī varam uzrakstīt, kā mutisko grozījumu vēl varam ieviest. Bet tas nekad esmu arī tādā veidā netika domāts. Galu galā, kurš vispār varētu domāt reāli, ka kaut ko tad varētu uzspiest. Par ultranationalismu. Ja skatāt precīzo teksta redakciju, tur rakstīts nosoda visa veida ultranacionālismu valstī. Un tur nav tacīts šajā valstī. Tas ir vispārīgs tāds vēl vispārīgs skats uz Eiropas Unības paplašināšanas procesu. Un, ja mēs tikai rakstītu nacionālisms, tad tas būtu īstenībā ne dīvains signāls. Tad visiem mēs iestāšanās procesā teiktam, ka nacionālismu nav vairs ne um, mm, vietas, un to ja cilvēki bieži vien pārprot. Viņi saka, ka pat nacionālisms ir patriotisms, un sanāk, ka mēs vēršamies pret to. Un mēs to skaidri vēlamies pateikt, ka tā nav. Mēs nevienu šeit vispār nenosodam konkrēti šajā valstī par varbūt ultranacionālismu, bet tas ir vispārējais tas process. Tātad tur rakstīts A country. Um, tā kā tur ir ļoti precīzi uzrakstīts, un nemaz precīzāk neko nevar uzrakstīt. Tālāk pa 33 un vai tad ir atsaucams uz kaut kādu ģeogrāfisko rādītāju. Es iepriekš uz to uzstāju, bet tagad es saku, lai ir brīvais balsojums. Nesindāms komentārs. Labi, tad runāšu vēl ātrāk, saka runātājs. Grie, zaļie iesniedza savus grozījumus 146. ECR grupa. Es aiz Es, protams, pārtraucu uh, pieprasīt bulgāru kolēģiem kaut kādā veidā atbalstīt mūsu kompromisu grozījumus, un es saprotu, ka viņiem ir ļoti spēcīgi viedoklis, ko viņi nevar arī pieņemt un atbalstīt, bet, nu labi, es tikai ņemu vērā. Tālāk, Kovičo kungs, nevar jums piekrist šim vārdam, ka, jū, ka mēs pilnīgi noraidītu, jo mēs esam arī sēdējuši kopā ar jūsu valsts pārstāvjiem, šos jautājumus mēs esam risinājuši kopīgās sarunās, arī par kopīgo vēsturisku un atceres dienu. Uh, noteikšanu. Es nesapratu, varbūt Ļuvičevs kundzes pilnīgi argumentāciju, varbūt, ka mācījās pārnāt to divpusēji. Paldies, priekšsēdētāji, es saprotu, ka jums ir ļoti striktas nostāja arī par man šo ziņojumu un šo valsti. Nākamais ziņojums ir par Indonēziju, un te došu vārdu Annai. I'd like to first of all thank. Vispirms es gribētu pateikties par sadarbību ēnu referentiem. Mēs e, strādājam ar Būtikoferu kungu, ar Šolcu kungu. Un liels paldies šiem kungiem par ļoti konstruktīvu darbu un būtisku ieguldījumu mūsu kopējā darbā. Un rezultātā ir radies šis ziņums. Indonēzija ir ļoti svarīga valsts. Un mums vajadzētu augsti novērtēt eh, attiecības ar šo valsti arī strateģiskā ziņā. Indonēzija ir valsts, kur iedzīvotāji vairākumu veido musulmaņi. Tā ir demokrātiska valsts, G20 dalībvalsts, ASEAN dalībvalsts un arī Islām konferences dalībvalsts. Līdz ar to Indonēzija ir ļoti uh, liela loma klusā okeāna reģionā. Un ļoti žēl, ka Eiropas Savienība nav vēl ciešāk iesaistīsies arī strateģiskā līmenī sadarbībā ar šo valsti. Ir mums attiecības investīciju ziņā, uh, un pēdējos gados šis investīcija apjoms ir pieaudzis, tomēr tas neatbilst politisko attiecību līmenim. Un tāpēc šis sadarbības un partnerības līgums, par ko rakstu ziņojumā, ir ļoti svarīgs. 2009. gadā šis līgums ir parakstīts. Visbeidzot, pavisam nesen šo līgumu ratificējušas ir 27 dalībvalstis, arī tas bija ilgs laika periods un tagad parlamentam būtu jāpauž savs atbalsts, lai šo partnerības un sadarbības līgumu varētu īstenot arī praksi. Uh, Mums ir dažādas attiecības, dažāda sadarbība, ekonomiskā, sākot no un beidzot ar politisko, tad mēs vajadzētu visu šo atbalstīt. Mums ir kopīgi izaicinājumi, mums jāstrādā kopā. Mēs šeit neignorējam cilvēku tiesību aspektu, labas pārvaldība aspekts un tiesu varu. Arī, protams, tas būtu jāuzlabo. Indonēzija, kaut gan jāzīmē, ka pēdējos gados šeit ir panākts būtisks progress. Un jo tomēr joprojām jāatzīmē, ka šeit ir arī atsevišķi negatīvi elementi un izpausmes. Par, par to jācīnās, piemēram, islāma orientēta mācīšanās skolā ir orientēta uz islamu un līdz ar to tā vietā būtu varētu, pasniegt, būtu varētu tāda plašāka izglītības uh, sistēma būtu. Šeit nevajadzētu ieciklēties tikai uz reliģisko rakursu. Mēs eh, sadarbībā runājam par ekonomiku, par eh, dabas resursu izmantošanu, ir arī, arī problēmas, kā jau teicu, e, piemēram, meža ugunsgrēki, arī nelegālā meža izciešana ir akūta problēma. Problēmas ir arī citās jomās Un šajās jomās sādarbību mēs varētu arī stīprināt, un tas būtu apusēji interesanti. Un vēl ir sadarbība jūras navigācijas jomā, kā iespēja, bet kaut vai tādas lietas kā taksācija un tiesu vara arī cīņa pret nodokļu paradīzēm. Šie jautājumi ir ļoti prioritāri Indonēzijā un arī mums tie ir svarīgi, un šeit pieredze apmaiņa arī būtu noderīga. Vēl mēs atzīmējam arī atsevišķu aspektu attiecībā uz cilvēktiesībām, sieviešu tiesības šeit izceļam. fundamentālistu grupu centieni, past, kas nostiprinās šajā valstī, to mēs konstatējam. Un līdz ar to, kā sēka, sekas šādām idejām ir noteiktu grupu apdraudēšana. Teiksim, Ahmadie islamistu grupa darbojas šādā veidā. Un vēl ir citas e, cilvēktiesība problēmas. Kaut gan jāsaka, tas ir saistīts ar ekonomiskiem elementiem un arī ar sociāliem elementiem. Ir papu autonomija likumi Tur ir arī resursi šajās teritorijās. Un šis jautājums ir jāuzlabo. Tāda situācija Papua ir jāuzlabo, un es ļoti ceru, ka Eiropas Savienība varēs piedāvāt palīdzību nākotnes sadarbībai. Mums nesen bija šeit Indonēzijas parlamenta delegācija mūsu parlamentā Indonēzijas pārstāvji tikās ar mani un ēnu referentiem, un Indonēzijas parlamentārieši mm, izrādīja dzīvi interesi sadarbībā. Viņi mm, norādīja uz problēmām Indonēzijā un Papua tīpaši. Un mums ir tiešām interesētība ar viņiem sadarboties, palīdzēt viņiem, un mēs varētu arī nonākt pie kopējām darbībām. Es uzskatu, ka šis partnerības līgums paver plašas iespējas Es zinu, ka laika mums nav, tāpēc īpaši ne, nerunāšu vairāk. Es gribētu uzreiz pateikties visiem līdzreferentiem, ēnu referentiem. Ir nelielas lietas, kas mums līdz galam jāskārto, tomēr mēs esam vienojušies par pamatlīniem. 18 kompromisu grozījumi mums ir, un es domāju, ka tas arī veicinās šī ziņojuma pieņemšanu. How many time? Cik daudz laika ir manā rīcībā? Prasa runātāja Omen Roitenkonze. Gomes kundzei ir taisnība. Viņa norādīja uz atsevišķiem izaicinājumiem, problemātiskiem jautājumiem, kas šobrīd ir saistīti ar Indonēziju. Tā ir korupcija, minoritāšu tiesības, arī pilsonisko organizāciju stāvokli šai valstī. Es esmu apmierināta, šis ziņojums man liekas labs. Un šajā ziņojumā ir atzīmēta arī Indonēzijas attīstība pēc 89. gada, kad iepriekšējais režīms krita. Un pēdējos 15 gados ir būtisks progress gan cilvēktiesību jomā, gan demokrātijas, tiesu varas, likumvaras. Indonēzija ļoti veiksmīgi ir attīstījusi spēcīgu ekonomiku. Un šeit Indonēzija virzīties spēk šajā reģionā. Uh, Parlamenta pozīcija ir tāda, ka mēs atzīstam šos e, notikumus un ir vēlēšanās tālāk turpināt līdzvarotā veidā sadarbību ar Indonēziju sadarboties, lai risinātu vēl atlikušos izaicinājumus. Un ir arī pasvītrota nepieciešamība strādāt labas partnerības gaisotnē. Bet ar balsošanas sarakstu man ir zināms problēmas jūs pieņēmāt manus grozījumus, un es pieņēmu dažus jūsu grozījumus, tomēr es domāju, ka ir vajadzētu kaut ko mainīt balsošanas orientācijās. Ir arī citi grozījumi, un tos es varu pieņemt, bet ja jūs pieņemsiet pilnīgi visus grozījumus, kas ir šobrīd sarakstā, tad uh, Eh, šis ziņojums kļūs eh, nenormāli liels un garš. Un tad būs gan plusi, gan mīnusi, un tad būs plusi par attīstību un mīnusi par to pašu. Tad vajadzētu kaut ko saīsināt. Jāskatās, ka varbūt kaut kur ir pretruns Pretie gadījumā par Vatsonu grozījumu tieši runājot, mums arī nāksies balsot pret. Dank, Paldies, priekšsarēta Butikofer kungs. Es gribētu pateikties Gomes kundzei par šo lielisko un ļoti līdzsvaroto ziņojumu. Gribētu pateikties viņai par tādu iekļaujošu pieju, ka ir atzīmēt tā arī ēnu referentu darba daļa. Un par grozījumiem, kompromisu grozījumiem varu teikt sekojošo. Mēs piedāvājam četrus grozījumus no 88. Droši vien, tad tā ir pavisam ļoti neliela daļa no kopējā skaita. Varbūt mūsu īpatnēs būtu lielāks, bet es domāju, ka tas nekas. Uh, katrā ziņā balsošanas sarakstā mūsu grozījumi ir pieņemti. Es negribētu tērēt priekšsēdētāju ļoti dārgo laiku, bet tomēr, tomēr gribētu norādīt uz vienu iespējamo problēmu. Te ir problēma ar 11. kompromisa grozījumu tieši formulējumu ziņā. Šo formulējumu gan jau ir kāds centies uzlabot, bet joprojām tas skan tā svarīgākajā daļa atzīmē ar nožēlu, ka aizvien stiprāk akcents, fokus islāma mācībās, publiskās izglītības sistēmām ir tiek uztverts, ka un saistīts ar incidentu skaitu pieaugumu, kas iekļauj vardarbību. Tas ir problemātiski. Tas izraisa incidentu skaita pieaugumu, un tas ir pārāk spēcīgi teikts. Varbūt jūs varētu kaut kā savādāk dod ieguldījumu vai arī izraisa kaut kādā maigākā veidā. Es eh, domāju, ka vajadzētu formulējumu uzlabot, jo esošajā formulējumā tas radītu tādu pretrunīgu un naidīgu atti attieksmi. Paldies. Um, ēnu referents uh, Grēms Bātsons lūdzu, lai es izsakos viņa vietā. Viņš saka, ka tas ir ļoti labs ziņojums bijis un ļoti laba sadarbība ir bijusi ar ēnu referentiem. Un viņš saka, ka darbs pie kompromisa grozījumiem arī noritēja lieliskā gaisotnē, fokusētā, konstruktīvā veidā. Vatsona kungs gribēja pasvītrot, ka ka ir nepieciešams veicināt investīcijas un tirdzniecību ar Indonēziju, un arī citi Aldes grozījumi bija par to pašu. Arī Alde grupa uzskata, ka ir nepieciešams veicināt sadarbību enerģētikas joma un jāfokusējas uz tālākām sārunām par vīzu režīmu atvieglošanu. Vēl ir nepieciešamība intensificē tad eh, sadarbības ar cilvēkiem caur er-, Erasmus Mundus, arī apmācības semināri Indonēzija. Eh, būtu jāorganizē, lai, lai, lai PCA nolīguma puses varētu stiprināt savu sadarbību, un vēl ir nepieciešams intensificēt cilvēktiesību dialogu ar Indonēziju, un šai ziņā Vatsonkungs arī ir piedāvājis grozījumus. Taisn attiecībā uz šo cilvēktiesību aspektu ļoti ceram, ka kolēģi atbalstīs šos grozījumus, un vēl Vatsona kungs lūdz, lai 52. grozījums tiktu atbalstīts. Te ir situācija Papuā jautājumā un Eiropas Savienības iespējamais atbalsts, lai to atrisinātu. Paldies! Es ļoti ceru, ka mēs šo jautājumu vai jautājumus atrisināsim, ja ne šodien, tad rīt. Rīja Butikoferu kungs izteicās, un es piekrītu, ka jūsu ierosinājums būtu ņemams vērā. Un tas būtu konstruktīvs ieguldījums šajā teksta. Uh, Es atzīmēju atsevišķas problēmas, ko teica arī Rīja, Vatsona kunga grozījums, bet tas, par ko jūs runājat, tas nav iekļauts grozījumos. Dažreiz ir kaut kāda atsauce uz kaut ko iepriekšēju, bet tas nav iekļauts. Kā es varu neņemt vērā Vatsona kunga teikto? Pat ja šie viņa ieteikumi attīstās tālāk no tā, kas jau ir kompromisa. Bet es esmu pārliecināta, ka mēs sakārtosim šo redakcijas jautājumu. Un viens tāds īpašs jautājums bija saistīts ar vīzu liberalizāciju. To mēs varam skatīt ļoti tālā nākotnē, ieskatoties tālāk mēs varētu rakstīt tā, sāk domāt un tā tādā tālajošā laikā. Varbūt ar Vatsonu kungu mēs varētu precizēt arī šo formulējumu kaut kā precīzāk. Vēlreiz gribētu pateikties visiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Vatsona kungs jo īpaši ir pelnījis pateicību, viņa pienesums ir bijis ļoti svarīgs un, un arī viņš atzīmē, ka sadarbība enerģētikas jomā ar Indonēziju ir ļoti svarīga. Es eh, arī esmu viesojusies Indonēzijā, man šī valsts ļoti patīk. Es eh, zinu, ka cilvēki, kas dzīvo tur, skatās uz Eiropas Savienību, viņiem patīk mūsu kultūra, viņi saprot to, tas ir daļa tā, ka ir vēsturiska saikne bijusi ar Nīderlandi. Un tiešām mēs, tas ir pārsteidzoši, ka mēs Eiropā tiešām ļoti maz zinām par Indonēziju. Mēs esam ignoranti šai ziņā, un es ļoti ceru, ka ar šo PCA līgumu mēs varēsim tiešām šo nezināšanu labot un uzlabot sadarbību pilnīgi visās jomās. Mums ir Melnkalnes eh, progresa ziņojuma izskatīšana eh, jāpārceļ Mums jau padoms pārstāvi ir klāt, varbūt eh, Tanakungs mēs varam vienoties par kādu citu laiku. Mums ir jāatsaka šobrīd, jāceļ tā daļa un jā, jāpārsaka to vēlāk, jo padoms priekšsarētājs eh, jau ir klāt un mēs atvēlēto laiku esam eh, izmantojuši. Paldies par jūsu sapratni. Di mo accanto. Kolleginnen un Kollegen, ich darf Sie herzlich in unserer Mitte. Godātie kolēģi, es vēlos sveikt mūsu vidū Grieķijas prezidentūras ārlietu ministru Venicēlus kungu. Man ir prieks, ka viņš ir pirmoreiz ieradies pie mums. un ar nepacietību gaidu labo sadarbību ar Grieķijas prezidentūru kopumā un viņu personīgi. Man jau bija iespēja pirms aptuveni divām nedēļām Atēnās eh, ar jums runāt, un domāju, ka mums ir ļoti daudz iemeslu labi sadarboties, un esmu pārliecināts, ka esat gatavi to darīt. Kā es saprotu, jūs vēlaties runāt par šodienas sanāksmi padome, bet arī uh, salikt uzsvarus attiecībā uz Grieķijas prezidentūras programmu. Pierre Vivon eh, sveicu arī uh, eh, vēstnieku. Lūdzu, priekšsēdētāji, jums vārds. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη. Paldies, priekšsarētāji, godātie komitejas locekļi. Es vēlētos jums pateikties par to, ka uzaicinājāt mani šodien šeit un devāt man iespēju prezentēt ārlietu komitejai, kas ir augsti vērtēt parlamentu komiteju. Mūsu prioritātes paplašināšanas politikas kontekstā. Tāpat vēlos izmantot šo iespēju, lai nosūtīt Eštons kundzes labākos vēlējumus un painformēt par galveno, ko pārunājām ārlietu padomē šodien. Tātad vēlos jūs informēt par galvenajiem punktiem, kas tiek izskatīti ārlietu padomē šodien Priekšsēdētāja bija augstā pārstāva Katrīna Aštona, piedalījās komisārs Fīle, kurš atbildīgs par paplašināšanu, Eiropas kaimiņa attiecību politiku, Piebalgs, kurš atbildīgs par attīstību, un Georgieva, kas atbildīga par humanitāro palīdzību. Viņi piedalījās eh, dažādu jautājumu apspriešanā šodienas padomus sēdē. Augstā pārstāve sāk ar piemiņas eh, brīdi sprādziena Kabulā upuriem, kur gāja bojā vairāki augsti Eiropas Savienības diplomāts komisija pārstāvi. Pirmais jautājums bija dienvidu kaimiņu valsts Sīrijas konflikts un reģionālā ietekme, tā skaitā Libānā un Irākā. Sākumā augstā pārstāva uzsvēra Ženēvas procesa svarīgumu Tāpat arī ar Brahīmu kungu loma. Tāpat arī viņu uzsvērt, cik svarīgi ir humanitāri centieni. Kuveitā notikusi Sīrijas atbalsta konference. Augsta pārstāvu uzsvērt, cik to cik svarīgi ir piedalīties visām pusēm šajā procesē, atzinīgi vērtēja Nīderlandes darbu. Un cilvēku balsīm ir jābūt dzirdamam, lai varētu eh, nonākt pie pozitīviem rezultātiem šajā procesā. Tāpat arī Irānas attiecībā uz šīm mieru sarunām uzsvērts, cik svarīgi ir reģionālo spēku lomas. Visi, kas piedalās Ženēv divi sarunās, viņiem ir jāpieņem Ženēvas konferences rezultāti, kas notika 2012. Eh, gada jūnijā, it īpaši paziņojumu, kas eh, saistīts ar Sīrijas eh, pārejas procesu, tāpat arī uzsvērums uz humanitāro krīzes aspektu, to pieminēja vairāki ministri. Augstā pārstāve tālāk arī pauda savas bažas, uh, par to, ko šīs konflikts nozīmē ietekmes ziņā attiecībā uz tuvākajām valstīm, kas rada situācijas destabilizāciju. Padomu eh, pieņēma secinājums par Sīriju. Otrs eh, punkts bija Ēģipte. Augstā pārstāve reaģēja uz konstitucionāla referenduma rezultātiem, kurš notika Ēģiptē 14. un 15. janvāri. Augstā pārstāve paziņoja, ka Eiropas Savienība turpina atbalstīt Eģiptes iedzīvotājus viņu centienos e, sasniegt mērķus, kas nosprost 11. gada janvāra revolūcijā. Cieņa, sociālais taisnīgums, drošība, demokrātija, cilvēktiesības un labāka ekonomika joprojām ir mērķi, ko Eiropas Savienība atbalsta. Nacionāls process piedāvā iespēju veidot jaunu politisko dialogu, sadarboties demokrātisko vēlēšanu organizēšanā, nodrošinot eh, dažādu politisko viedokļu pārstāvību. Nu, un tāpat arī augstā pārstāve pauda bažas par nešano, neseno vardarbību, teroristiskiem uzbrukumiem un cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos. Vairākas dalību valsts bija nobažījušās par situācijas pasliktināšanos Eģipte attiecībā uz uh, cilvēktiesību situācijas eh, situācijas pasakļušos, tāpat arī vēlāk eh, šogad nu, plānotāja vēlēšanām būtu nepieciešama novērošanas misijas, tik paugtas dažādas bažas. Tāpat arī tuvo austrumu miera process tika pārunāts. Augstā pārstāva informēja padomu par situāciju eh, tuvo austrumu miera procesā Viņa informēja, ka turpinās darbs pie 2013. gada decembra padomu secinājumu īstenošanas. Kā jūs atceraties, decembrī padomu pauda pilnu atbalstu pušu centieniem nodrošinot Izraels un Palestīnas konflikta atrisinājumu aicinot neveikt nekādas darbības, kas apdraudētu pašreizējās sarunas. Tāpat arī uh, atkārtoti pauda uh, Eiropas Savienības uh, turpinātu vēlmi atbalstīt miermīlīgu risinājumu šajā konfliktā, nodrošinot atbalstu abām pusēm, kad uh, sarunas būs noslēguma fāzē. Tāpat eh, uzsvērt eh, ASV, tīpaši tā valsts sekretāra John Kerija ieguldījums sarunu procesē. Daudzas valstis eh, pauda vēlēšana, vēlēšanās rast risinājumu. Ir skaidrs, ka divu valstu risinājums šobrīd visdrīzāk ir reālākais. Uh, Un ASV, es atvainojos, Eiropas Savienība var piedāvāt abām valstīm, gan Izrēlē, gan nākotnes Palestīnas valstī, izdevīgāks e, sadarbības noteikums, pie, lielāku pieeju uh, e, tirgumu Eiropas Savienībā, kā arī uzņēmēju darbības uzlabošanos. Tāpat abām valstīm tiks piedāvāts uh, tuvāks policijas dialogs un uh, drošības sadarbība Afganistāna tālāk. Tika paust līdzjūtību Dāņu un Britu personālām duviniekiem eh, cietušajiem no, es kļuvu par upuriem eh, teroristu uzbrukumā. Tāpat arī padomē atgādināja turpināt ilgtermiņu partnerattiecības ar Afganistānu ir nepieciešams eh, nodrošināt pietiekam drošu vidi, lai varētu turpināt eh, sniegt eh, starptautisku attīstības atbalstu. Vēlēšana process prezidentu un provinču vadītāju vēlēšanām 5. aprīlī ir jābūt iekļaujošām, caurskatāmām un uzticamām. Turpinās Tik tur, tika turpmāk izteica arī bažas par cilvēktiesību situāciju Afganistānā padomas secinājumu ir kā vadlīnijas Eiropas eh, Savienības stratēģijai Afganistānā līdz 2016. gadu, lai aizstātu pašreizējo rīcības plānu. Visbeidzot, eh, padoma arī uzsvēra, cik svarīgi ir divpusējās nolīgums par eh, drošību ar ASV. Saruna tik, Pusdienlaikā tika runāts arī par eh, attiecībām ar Krieviju, gatavojoties Eiropas Savienības strateģiskiem eh, sarunām samitam ar Krieviju 28. janvārī. Ņemot vērā nesenos notikums, it īpaši austrumu partnerības kontekstā, tā skaitā situācijas paskatījums cilvēktiesību jomā, saistību nepildīšana, tas ir Tāpat arī austrum partnerības e, situācija nepieciešams virzīt uz priekšu, tā skaitā pēc Viļņas samita. Attiecībā uz Ukrainu tik pausta bažas par lēmumiem, kas tika pieņemts Ukrainas parlamentā pagājušā ceturtdien, absolūti skaidri nedemokrātiskā veidā un par ļoti strīdīgiem tematiem jaunais uh, tonis eh, un nostāja, ko Ukrainas vadība ir izrādījusi attiecībā uz Maidans protestu situāciju ris risināšanu, riskējot padziļināt eh, krīzi attiecībā uz atšķirībām starp Ukrainas un Eiropas vērtībām. Padomu paudu nepieciešamību cieši uzraudzīt eh, šo situāciju un rūpīgi izvēlēties, ko paust publiski. Tālāk par Irānu. Augstā pārstāve informēja par kopīgas rīcības plāna, plāna īstenošanu attiecībā uz Eiropas Savienību plus 3 sarunām ar Irānu. Saskaņā ar kopīgo rīcības plānu padomu pieņēma e, juridiskos, e, tiesiskos aktus, ar kurām tiek apturēts atsevišķas sankcijas pret Irānu. Mēs saņēmām starptautiskās aģentūras ziņojumu, ka Irāna ir izpildījusi vairākus punktus uh, starptautiskā rīcības plānā. Tā kā mēs bijām apmierināti ar šo ziņojumu, tad uh, Eiropas Savienība šo pēcpusdienu beidzot pieņēma lēmumu atcelt vairākas sankcijas attiecībā uz uh, petroķimiskiem līdzekļiem, finanšu transakcijām un zelta izstrādājumiem. Tālāk par Centrālā Afrikas Republiku. Saskaņā ar secinājumiem padome ir īpaši nobažījusies par situāciju Centrālā Afrikas Republikā. Padome panāca politisku vienošanos par nākotnes eh, CFSP pasākumiem šajā jomā. Tomēr daudzām dalību valstīm ir nepieciešams saņemt savu nacionālo parlamentu piekrišanu. Militārā operācijai Centrālafrikas Republikā vajadzētu atjaunot drošu vidu un sniegt pagaidu atbalstu pirms pilnā mērā tiek uh, šajā valstī īstenotā Āfrikas valstu vadīta starptautiska atbalsta misija. Ir nepieciešama līdz pat sešu mēnešu, lai, kā plānos, lai nodrošinātu stabilitāti reģionā, pirms nodot to tālāk Āfrikas Savienībai. Padome pilnībā piekrīt nav drošības padomes rezolūcijai un e, apzinās arī, cik svarīgi ir miska operācija. Eiropas Savienība e, izsaka īpaši nepieciešamību aizsargāt visvairāk riskam pakļautos sabiedrības daļus. Šobrīd e, var, aptuveni pusei no sabiedrības ir nepieciešama humanitārā palīdzība. Eiropas Savienība jau pauda savus bažas par Eh, krīzi valstī un atzinīgi novērtēja Francijas militāro iejaukšanos, atbalstot afismu eh, Centrāla Afrikas Republikas misiju. Mēs jau er, Eiropas Savienība atbalsta stabilizāciju Centrāla Afrikas Republikā, iesaistoties Mīska operācijā. Uh, Mēs esam mobilizējuši 50 miljonus eiro no Eiropas Savienības Āfrikas miera instrumenta atbalstot šo misiju. Iepriekšējais eh, instruments Mikropaks saņēma 55 miljonus eiro no Eiropas Savienības. Uh, Eiropas Savienība ir galvenais humanitārais un attīstības partners Centrālā Afrikas Republikā, kur diviem miljoniem no kopējā 4,6 miljonu iedzīvotāju skaita ir nepieciešama humanitārā palīdzība. 2013. gadā Eiropas Savienības humanitārā palīdzība sasniedz 77 miljonus. Decembrī Eiropas Savienība uh, eh, noorganizē humanitārās palīdzības uh, sniegšanas transporta ceļu. Tālāk par Dienvidu Sudānu notika diskusija par nopietnu krīzi Dienvidu Sudānā. Kopš krīzes sākumā decembrē Eiropas Savienība ir aicinājusi nekavējoties pasludināt pamieru un aicinājusi pa veikt sarunas par situācijas normalizēšanu miermīlīgi un demokrātiski. Eiropas Savienība cieši atbalsta starpniecības centienus attiecībā uz igada darbību. Tā ir mana prezentācija par padomes darbu. Hmm. Okay. Και τώρα μπορώ να συνεχίσω στα ελληνικά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας. Labi, labāk turpināšu. Grieķu valodā, lai iepazīstinātu ar Grieķijas prezidentūras prioritātēm. Nu, mūsu iepriekšējos sanāksmēs jau tiekoties ar Eiropas parlamentu priekšsēdētāju un Eiropas parlamenta komiteja priekšsēdētājiem, un tāpat arī sarunās arī ar, jau ar uh, Broka kungu Atenās, mums jau bija iespēja jūs iepazīstināt ar Grieķijas prezidentūras prioritātēm ļoti precīzi un detalizēti. Mūsu prioritātes ir tās, kas ir aktuālas visai Eiropai kopumā, visiem Eiropas iedzīvotājiem šobrīd ir aktuāli jautājumi, piemēram, ekonomiskā izaugsme, jaunu darbu vietu radīšana. Tas īpaši nozīmīgs jauniešiem. Viņiem ir ļoti svarīga šā Eiropas sociālā dimensija. Visiem Eiropas iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi nodrošināt ar ekonomisko pārvaldību un spēcīgāku pārvaldību Eiropā un Eirozonā. Šobrīd viens no lieliem jautājumiem ir Eiropas Banku Savienība. Tas mums visiem ir ļoti aktuāli un interesanti, un to īpaši <clears throat> nepacietību tam visam seko Eiropas vidusjūras valstis, ārējo robežu valstis, tālāk migrācija. Mēs esam iesaistījuši arī šīs um, <clears throat> jautājumā par slodzes sadalīšanu piekrastes valstīm un robežu valstīm un citām valstīm. Lūk, tie trīs lielie bloki, kurus tālāk risinās um, Grieķijas prezidentūra. Tālāk. Mums arī liels jautājums ir uh, vidus, uh, pietošana, jūras politika. Tāpat arī zivsamniecības politika, enerģētikas politika un starptautiskās jūras tiesības. Nu, tā nav tāda atsevišķa Grieķijas prezidentūras prioritāte kaut kādā veidā pievērsties tieši paplašināšanas jautājumiem. Tomēr mums ir ļoti svarīgi, kā kopējs process Rietumbalkānos. Paplašināšanās un tas, kā Rietumbalkānu valstis raugās uz Eiropas Savienību, un tas ir bijuši mūsu iepriekšējā 2003. gada prezidentūras prioritātes. Un tam seko arī liels paplašināšanās uh, vilnis. Mums arī bija šis lielais samits, un uh, tajā mēs uzaicinām jau piedalīties arī 12 jaunās dalībvalstis. 2003. gadā mēs uzaicinām 10 jaunās dalībvalstis, kad parakstījām jauno līgumu Atēnās. Rietumbalkānu Eiropas perspektīva ir bijis viens no galvenajiem jautājumiem iepriekšējā prezidentūrā, un to arī toreiz apstiprināja padomi. Šoreiz tas nav tik aktuāli, jo mūsu galvenā apņemšanās ir īstenot jau līdzinējos pieņemtos lēmumus. Vispārējo lietu padomus pieņemtos lēmumus. Tā rezultātā mēs varam piedāvāt tādu jaunu padomu loku un līdz to rītdien mums tieši būs starp valdību sarunas par iestāšanās sarunu sākšanu ar Serbiju. Tas svarīgi ne tikai Serbijai, bet arī Kosovai. padomas 19. un 20. decembra secinājumos ir norādīts, ka tas tieši veidā arī ietekmēs citas Rietumbalkānu valstis, piemēram, Albāniju. Mēs arī skatīsim jautājumu, vai jau varam piešķirt Serbijai kandidātu valsts statusu. Un mēs skatīsim arī sarāk arī sarunas ar Melkalnī, eh, Bosniju Hercegovinu un skatīsim, kādi būs nosacījumi bijušajai Savas Republikai Maķedonijai, lai uzsākt sarunas par pievienošanos sarunu uzsākšanu ar Eiropas Savienību. Vēlos atgādināt 2003. gadā. Mēs izskatījām jautājumu par Horvātijas pievienošanos, un tagad tā jau ir 28. dalībvalsts. Turpmāko mēnešu laikā Mēs zinām visi, ka mums ir ierobežots iespējas sadarboties ar Eiropas parlamentu, jo tuvojas vēlēšanas. Tomēr mēs nāksim klāt zinām politiskām iniciatīvām, kas ir ietekmēs nākotni. Paplašināšanas ir viens no galvenajiem nākotnes jautājumiem. Tādēļ ja mēs šos jautājumus vēlamies risināt dinamiskā veidā. mēs pievērsīsim uzmanību praktiskiem jautājumiem. Viens no galvenajiem jautājumiem ir kandidāta valsts apņemšanās ievērot Eiropas vērtības. Un katru valsti atsevišķi taču izvērtēsim, novērtējot tos pūliņus un cik lielā mērā tās ievēro arī noteiktos kritērijus kandidātu valstīm. Vēlos precīzi atsaukties vēl uz Turciju. sarunās ar Turcijas pārstāvjiem un Eiropas pārstāvjiem. Mums ir prieks, ka mums izdevās atvērt sarunas par 22. sadaļu - reģiono politiku. Tātad 14. sadaļa, kopš uzsākām no 2005. gada, kad uzsākām no jauna sarunas pēc tam, ka trīs gadus bija vienkārši tā kā dīkstāve, nekas nenotika. Nu, izšķiroši ir nodrošināt praktiskus turpmākos soļus. Šobrīd Turcijā ir e, konstitucionālā institucionālā krīze, kas ir jāatrisina ņemot arī Eiropas vērtības. Turcijas saikne un Kipru. Un, lūk, tas ir nopietns arī jautājums par Kopenhāgenes kriteriju ievērošanu. Tur ir šobrīd aktuāls viens punkts, un to mēs arī ņemsim vērā. Tāpat mēs varam neram ignorēt faktu, ka Turcija neatzīst vienu no 28 dalībvalstīm - Kipras republiku. Bet nu ir arī daudz citas sadaļas. Un tālākais progress ir, nu, nav tik atkarīgs un nav tik svarīgs kā iepriekš uzsvērtie jautājumi. Uh, piemēram, izglītība un daudz citu jautājumu, tur ir daudz vienkāršāk. Un, lai saglabātu šādu Eiropas un Turcijas sadarbības uzrāvienu, mēs arī vēlamies, lai Turcija, protams, kļūtu stabila un būtu arvien orientēta uz Eiropu. Stabila Turcija viena no mūsu ārpolitikas galvenajām prioritātēm. Par Islandi. Mēs ņemam vērā, ka Islandes valdība tagad ir pieņems lēmumu apturēt sarunas. Nu, tur ļoti aktuāli šobrīd jau Eiropas ekonomiskās zonas jautājumi un arī Schengen zonas jautājumi. Nu, ko šobrīd varu te likšķi punktu. Ir vēl arī citi jautājumi, bet, nu, par to droši vien tagad neizteikšos. To varēšu atbildēt jums varbūt jautājumu atbilšu laikā, lai jums būtu vairāk laika uzdot šādus jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji. Es pielaidu vielu kļūdu. Un jūs arī iedrošināt ļoti daudz, lai izsakās daudz deputāti, bet tāpēc šobrīd man ir pieteikušies jau 18 deputāti. Tad aicināšu visus saprast tā, lai mēs arī dzirdētu atbildes, tad katram tikai pusotra minūte. Ceru, ka visu to ievēros. Vēlos arī norādīt, kā, kā attiecībā uz Ukrainu padomis lēmums šobrīd ir, un mums ir skaidri jāapsaka, kā ir uh, sarežģīta situācija, un mums jāatzīst, ka visa mūsu kaimiņa attiecību politika šobrīd ir nonākusi grūtībās, arī tādēļ, ka mēs nespējām arī attīstīt vienbalsīgu Krievijas politiku. Tas nav varbūt tik tots Eiropas iestāžu gan kļūda, bet gan jautājums ir par dalību valstu o, vienošanos nostrādāt vienotu politiku attiecībās ar Krieviju. Un arī ar padomis ģenerālsekretariātu šo jautājumu, ja mēs to neatrisināsim, ka mums ir vienota pozīcija, es domāju, tad arī nopietni neviens mūsu nākotnē nevēlēsies ar mūs, tad neusticēsies. Nesaprotiet nepareizi. Es jau nesaku, ka mums ir jāveido kāda anti, ja pretkrievijas politika, bet mums ir jābūt vienotiem skaidrā nostājās. Nevar būt tā, ka viena atsevišķa valsts tikai sāk arī sarunas atsevišķo Krieviju. Un tas ir svarīgs jautājums, kas mums vēlreiz ir jādiskutē šodien. Otkārt, tas, ka es divas dienas arī pavadīju Atenās, un tad pavisam skaidrs patika, pa, palika, ir viena lieta. Ja mēs runājam par vidusjūras politiku, mēs redzam, ka arī rietumu vidusjūras teritorijā daudz lietas tur mūs neņem nopietni. Kā notiek, piemēram, jūras tiesību ievērošana? Kāda veida konflikti šobrīd tur ir? Un vienlaikus tādi jautājumi kā, kā gāzes krātuves mm, vidusjūras austrumos, Susatams kopā vajadzētu risināt Kiprai, Grieķijai, Turcijai kad nevar atrast kopīgo risinājumu tādā ziņā, sanāk, ka mēs zaudēsim ļoti daudz naudas. Zaudēsim arī iespējamo drošību, ko mēs būtu varējuši tur radīt, un tikai radīsim vēl jaunas konfliktus. Gal galā, tā ir runa tieši par Libānu, kas ar eh, Hezbollah runā par to, vai varētu novilkt jaunas jūras mm, robežas ar ļoti nopietniem praktiskiem drošības apsvērumiem un sekām. Tādēļ es vēlētos ierosināt, ka mēs jau vēl visu, ko mēs vēl vēlēšanām varam paspēt, un arī mēs kā attiecīgi komiteja un ar prezidentūru šāds jautājumus konkrēti izrunātu. Tāds ir mans priekšlikums, un es aicināju šāds akcents arī salikt. Vārds Salafranka kungam. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies arī ārlietu ministriem. Uh, Tāds pazīs vārdā es vēlos sveikt jūs mūsu um, komitejā un vēlēt jums arī izdošanos prezidentūras laikā. Par Afganistānu. Mēs arī sakām līdzjūtību um, un nosodām to sprādzienu Kabulā piekdien, kur rezultātā gāja bojā 24 cilvēki. Kāds ir jūsu viedoklis? Kā jūs vērtējat Afganistānas un ASV līguma izredzes par asociācijas arī nolīgumu arī ar Eiropas Savienību, lai nodrošinātu drošību? Es domāju, vai tas varētu būt iespējams vēl jūsu prezidentūras laikā. Tālāk Ženēva 2 sāksies jau trešdien. Mm, kāds ir jūsu redzējums par šo iespējamiem iznākumiem? ņemot arī vērā padomjas secinājumus par pamiera ievērošanu, par humanitāro vajadzību nodrošināšanu, par politieslūdzītu atbrīvošanu. Kāds ir jūsu vērtējums? Un vēl, priekšsēdētājs, jūs runājat arī par Ukrainu, un jūs norādījat, ka šādu lēmumu pieņemšana tādā parlamentā, tad skaidri norāda, ka ir ļoti liela plaisa starp Eiropas Savienību un Ukrainu nākošanai tieši Eiropas parlamenta delegācija dosies uz Ukrainu. Kāds būtu jūsu ierosinājums, ko mums vajadzētu Eiropas vārdā viņiem norādīt un teikt? Un paldies, ka jūs arī uzaicinājāt arī mūs ierasties uz Jurolat uh, sanāksim Atēnās. Paldies! Es arī vēl no savas puses jums visu labu izdošanos prezidentūras laikā, saka Anna Gomeša. lai gan liekas, ka pasaule ir šobrīd, nu, pavisam eh, lielā hausa situācija arī mūsu kaimiņos un mūsu kaimiņu attiecību politika šobrīd tā kā sadrūst, bet eh, es tomēr uzskatu, ka mēs varam rīkoties. Tātad, kāds ir jūsu vērtējums? Un ko jūs sakāt par ANO lēmumu par Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu? kas būtu iezīmēta teritorija uh, Itālijas rietumi, Krētas austrumi un Maltas uh, ziemeļi. Kā jūs to rēķinat? Un es esmu uz, arī uzskatu, ka tas ir īstenībā jau šobrīd starpnieku karš arī starp Irānu un citām kaimiņu valstīm kas sāk risināt savas iekšējās problēmas, un pat vēl tas arī sniedz līdz Irākai, jo nerisina tikai iekšējās problēmas. Ko tad mēs Eiropas Savienībā varam darīt? Kā mēs varam, varam aizkavēt Irākas de, eh, šādu desegregāciju? Un vēl par Turciju. Kāds ir jūsu signāls? konkrēti ir tieslietu pasākumi. Un šie lēmumi par varu nenodalīšanu, tad jau atkal aktualizējas jautājumu par Kopenhāgenes kritēriju ievērošanu. Tā kā kāds būs ar šīm sarunām ar Turciju? Un vēl, jūs atciet par šodienas lēmumu par Centrālā Afrikas Republiku. Tad mums jānogaida, ka genocīds notiks? Thank you, sir. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, jūs eh, aizsākāt daudz jautājumus, un man ir radies tāds iespējas, ka padome savā darba kārtībā bija iekļāvusi pārāk lielu jautājumu skaitu. Droši vien būtu labāk, ja padome būtu skatījis tikai dažus, bet faktiski precīzus jautājumus sanāk, ka visa kopaina tagad ir tāda sajaukta un arī droši vien tas mazina e, Eiropas Savienības efektivitāti starptautiskā līmenī. Es gribu fokusēties tikai uz vienu jautājumu. Eiropā ir radies tāds jauns fenomens, bailes no trojkas. Trojka ir tā kā sinonīms visam, kas ir slikts, kas nav pieņemams tādās valstīs, eh, kas ir eh, problēma. Trojkas pieredze Grieķijā ir pat devusi savā artavu arī eiroskepsis eh, tendenču pieaugumā visā Eiropā, un vēl turklāt šogad mums būs Eiropas Savienības vēlē, parlamenta vēlēšanas. Uh, Kā jums šķiet, ministra kungs, kas jūsuprāt ir noticis nepareizi ar, gri, ar trojku Grieķijā? Lai mēs varētu skaidrot mūsu vēlētājiem, kas tad tur ir īsti noticis ar trojku. Un otrs mans jautājums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Es uzskatu, ka jums Grieķijā ir zināms iespējas spērt šo vienu soli uz priekšu un sakārtot galu galā šo problēmu. Ir daudz neracionāla argumenta, bet jūs tiešām varat dot tādu nopietnu ieguldījumu. Thank you. Very... Paldies. Kā jau tika norādīts, saka Kronbergas kundze, ir. Uh, sākusi strādāt prezidentūras amatā ļoti īpatnējā periodā, ka, ka ir ļoti daudz dažādas konkurences, da, daudz pretruns, jautājumi ar Saudi Arābiju un Irānu. Un šī te pieeja, ko pieņēmusi Eiropas Savienība pret šīm valstīm, ietekmēs situāciju tuvjos austrumos. Es ceru, ka Grieķijas prezidentūra būs vēl prezidentūras samatā, kad tiks noregulēts šis kodola jautājums ar Irānu. Un tā ir viena no prioritātēm. Eiropas Savienībā ir nepieciešama Irānas stratēģija, Eiropas parlaments tuvākajās nedēļās izstrādās vai turpinās strādāt pie Irānas stratēģijas cilvēktiesības, reģionālā drošība, narkotirdzniecība, eh, arī spriedzes mazināšana būs centrālie jautājumi šajā stratēģijā. Eiropas parlamenta delegācija Irānā viesojās pirms Ziemassvētkiem, un mēs, mums palīdzēja Grieķijas vēstniecība, un par to jums liels paldies. Otrs jautājums ir par Ukrainu. Padomas rezolūcijā ir rakstīts, ka mēs esam nobažījušies par situāciju e, Ukraina. Mēs esam daudz vairāk kā nobažījušies, e, vismaz zaļo grupā. Uh, mums ir jāveido stiprākas saites ar kaimiņu attiecības, austrumu kaimiņu attiecības valstīm. Mums ir nepieciešams strādāt ciešāk ar Ukraiņas tautu kopā. Paldies! priekšsēdētāji, es sveicu Grieķijas prezidentūru un mēs no ECR grupas eh, tiešām sveicam jūs šeit šajām. Turpin par Ukrainu. Es mm, tiešām esmu šokēts, eh, kā notiek šo likumu pieņemšanu. Nu, tur tā ir vērsta pret cilvēktiesībām, pret, pret izteiksmes brīvību, pret plašsaziņas līdzekļiem, bet um, šeit mēs nevaram ieņemt parasto nostāju, tad, kad ir varmācīgas represijas un varētu arī rasties Baltkrievijas tipa sankcijas pret, uh, uh, pret uh, Ukrainas valdību un Centrālā Āfrika. Es atbalstu šo misiju, esmu atbalstu arī Ženēvas sarunas par Sīriju. Ļoti ceru, ka Krievija arī varētu saņemt kaut kādu spiedienu un varētu atkāpties no Asad režīma atbalstīšanas. Un eh, arī mūsu nostāja pret Alkaida elementiem man ir atbalstām. Eh, divi komentāri. Vispirms par Ēģipti. Uh, šeit 85% jaunajai konstitūcijai šķiet proporcionāls piedāvājums, vai tas ir diskutēts vispār. Eiropas Savienība dod daudz, lai stabilizētu situāciju Eģiptē, lai būtu ekonomiskā labklājība, demokrātija, minoritāšu, ir īpaši krist, kristiešu aizsardzība, bet uh, Vēl cita lieta, es gribētu runāt par Kipru, Grieķija un mm, Turcija ir uz šīs salas. Vai jūs uzskatāt, ka šo Kipras jautājumu jūs varēsiet kaut kādā veidā pavirzīt uz priekšu jūsu prezidentūras periodā? Paldies priekšsēdētāji! aizsardzības samitā tika runāts par Eiropas Savienības militarizāciju. Imperialistiskā invāzija Centrālā Āfrikas Republikā vēl ir vēl viens apliecinājums šādām tendencēm. Mēs to nosodam. Ja Eiropu gribu būt par miera sargātāju visā pasaulē, tad Eiropai ir jāiet vēl tālāk uz priekšu. Ja mēs sadarbosimies ar citām, ar pārējām kapitalistiskajām valstīm, ja mēs vēlēsimies pārņemt savā kontrolē dažādas pasaules teritorijas un kontrolēt arī jūru, tad mēs mums ir jādomā, kā reaģēt ātrāk uz šādām tendencēm, kā Eiropas Savienība varētu rīkoties ātrāk. Mums ir jācenšas, lai mūsu jūras spēki ātrāk spētu reaģēt. Es gribēju runāt par aizsardzības industriju, kas ir dziļā pagrimumā e, Grieķijā, un tur nepieciešams liels investīcijas tieši Grieķijā. Immer auf eine Minute sich zu begrenzen. Tas waren bisher die Koordinatoren, die haben ein bisschen mehr Luft gehabt. Jā, nu, lūdzu, katram ne vairāk kā pusotru minūtu. Koordinatoriem es tev tikai dosim vairāk laika, bet lūdzu, citiem nekādu atlaižu. Eh, Paldies. Es gribēju novēlēt ministra kungam lielisku prezidentūras laiku. Jūs runājat par to, par ko jūs spriedāt padoms, padoms sanāksme. Es gribēju vaicāt kaut ko par Krieviju. Kāda ir plāni sakarā ar sanāksmi, kas paredzēta 28. datumā, kādas cerības ir panākt kaut kādu kopsaucēju vai kaut kādu kompromisu risinājumu? Vai ir iespējams panākt kaut ko nopietnu šai ziņā? kaut kādā veidā virzīt tālāk uh, austram kaimienu attiecību politiku. Paldies, priekšsēdētāji, Kopas kundze saka. Es arī gribēju uh, sveikt šeit ministra kungu, visu to labāko jums jūsu prezidentūras periodā. Es uh, gribētu atsaukties uz jūsu pieminētajām prioritātēm. Uh, Un pirmais jautājums ir par Palestīnu. Tas ir kritiski svarīgs jautājums. Pirms dažām dienām izskanēja paziņojums, ka tiks būvēti, būvētas 1800 jaunas mājas rietumkrastā. Kā jūs reaģēsiet uz šo plānu? Un otrs jautājums, kā, ko jūs domājat par Kipras par, par, par problēmas atrisināšanu? Galer kungs tālāk, paldies priekšsarētāji. Mēs jau uzklausām eh, to, kas noticis ir pēdējo dienu laikā Ukrainā, un jautājums arī par Jan Janukoviču, tad es citēšu, kā jūs sacījāt. Mēs cieši sekosim eh, notikumiem un rūpīgi izvēlēsimies sakāmo, vai tiešām ar to pietiks, vai jums nešķiet, ka vienīgais, kas to tiešām būtu efektīvs, tad, ja mēs visās dalību valstīs rūpīgi papētītu, kur šīs struktūras Eiropas Savienībā paslēpuši savu naudu, kur firmas un aktivitātes tiek eh, aprakstīts, kā viņas darbojas, vai jūs būtu gatavas, gatavi uh, prasīt no iestādēm visās dalību valstīs veikti izmeklēšanu šajā jomā. Šeit pastāv zināmas saistības starp valsts vadības starptautiskajām saistībām un e, aplēstajām summām, ko pēdējo trīs gadu laikā e, viņas ir pārveduši uz ārzemēm? Vai nebūtu tiešām iemesls vienreiz paskatīties precīzāk? Kumuncakas kungs tālāk. Paldies! Es arī gribētu jūs sveikt šeit Eiropas parlamentā. Es gribētu jums novēlēt visu to labāko. Jūs, cik es saprotu, arī stiprināsiet Eiropas Savienības pozīciju starptautiskajā jomā. Jūs eh, cenšaties arī atrast kādu pievienoto vērtību, ko Eiropas Savienība varētu sniegt. Un tagad es gribētu uzdot savu jautājumu. Ministra kungs. drošības jautājums aktualizējās 2008. gadā un ir mainījusies arī šī situācija gadu laikā. Ir parādījušies jauni draudi, bet vai mēs esam adaptējušies tiem? Vai Eiropas drošības stratēģijas ir adaptējušas savu kapacitāti, lai tiktos ar šiem jaunajiem izaicinājumiem? Grieķijas prezidentūras sešu mēnešu laikā, vai jūs plānojat kaut kādā veidā panākt progresu, radot Eiropas jūras drošības stratēģiju, un šāda jūras drošības stratēģija varētu sniegt pievienoto vērtību un ļoti uzlabot situāciju. Ir jau bijuši divi mēģinājumi veidot šādu stratēģiju vai veidot jaunu dogmu, lai cīnītos pret pirātismu. Ko jūs varētu darīt šai ziņā? Uh, Vai jūs varēsiet panākt kaut ko šai ziņā jūsu prezidentūras laikā? Līseka kundze. Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, es gribētu pievienoties Broka kungam un Janako kundzei. Viņa teica, ka Afganistāna Sīrija un Sīrija ir ļoti svarīgi jautājumi, jo Afganistānas situācija un Sīrijas situācija ietekmē karu mieru situāciju pasaulē. Man ļoti žēl, ka konstatēt, ka ārlietu padomē tik maz laika tiek veltīts, lai risinātu situāciju, kas te notiek Eiropā ļoti tuvu pie mūsu robežām. Vispirms mums vajadzētu sakārtot situāciju mūsu mājās un tuvāk apkārtnē, un pēc tam jācīnās par mieru visā pasaulē. Par austrumu partnerību un Krieviju, vai arī šo nevajadzētu dziļāk panalizēt, un vai ministra kungs jūs nedomājat, ka vai nevajadzētu sasaukt ārlietu padomes atsevišķu sanāksmi, kas būtu veltīta tikai austrumu kaimiņu attiecību politikai. Austrumu partnerības valstis un Krievija tur varētu piedalīties. Paldies. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Steff. Pa, <clears throat> Butikofer kungs, paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienības ārpolitikas joms e, ir pārpildītas, jūs lielu daļu no tiem pieminējām, bet jautājums ir par to, vai nevajadzētu prioritātes sakārtot, paspērt solus atpakaļ un rūpīgāk pārskatīt dažu no galvenām nostājām. Pirms dažām dienām Frankfurter Allgemeiner Zeitung bija publicēts teksts Mēs atsevišķinamies. Un, manuprāt, šī transatlantijas attiecības tik tiešām atrodas krīzē paklausoties, ko šobrīd runā, ka varbūt pavasarī prezidents Obama ieradīsies Eiropā, vai tas ir mērķis jūs prezidentūrai šīs tiešām plānojat risināt uh, šīs transatlantijas attiecības, vai vajadzētu koncentrēties uh, Eiropai tikai uz to, kas notiek mūsu uh, mājas dārziņā, tā teikt, un e, plašāk neko neskatīt. Kāds jūsu viedoklis? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε σας... Paldies, Sakčuntis kungs. Paldies ministru kungām par e, informāciju, ko viņš sniedz par e, šiem jautājumiem, bet es vēlos nevis komentēt, bet uzdot jautājumu. Jūs diezgan skaidri pateicāt, eh, ko jūs domājat, bet ir lietas, kas man vēl interesē precizēt. Sīrija. Sarunu laikā vai visas politiskās, eh, sociālās un reliģiskās grupas būs pārstāvēts tajās? Otrs jautājums par Sīriju. Vai tas atbilst patiesībai, ka ķīmiskie ieroči tiks izvesti no Krētas krastiem. Iepriekšējās eh, Grieķijas prezidentūras laiko eh, Dublin 2 tika parakstīti. No šī gada februāra spēkā stāsies Dublin 3. Jautājums ir par to, vai šis jautājums beidzot ir noslēgts vai Grieķijas valdība piekrīt Dublinai 3, kas, kā jūs zināt, ne, neko nav atrisinājis no Dublinas 2 izraisītajām problēmām. Thanks. Um, um, first of all, very best. Paldies, saka Omen Rūjimetens kundze. Vispirms labākie vēlējumi attiecībā jūs prezidentūru. Jūs pieminējāt dažus vārdus par Kipru. Tas, manuprāt, ir šobrīd ļoti labs moments, laba iespēja, jūs prezidentūra varētu iet vēsturē ar to, ka jūs varētu atrisināt apvienošanās jautājumu, atrisināt to kopā ar ASV. Par Turciju. Tātad šo varas un nodalījumu, vai jūs esat arī snieguši padomu Turcijai sadarboties ar Eiropas iestādēm, lai nebūtu slīdēšana atpakaļ par Ukrainu. Jūs pateicāt tikai pāris vārdus, bet tas ir mūsu tiešais kaimiņš, vai e, nevajadzētu tiešām šeit vairāk rīcības?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 Jā, paldies. Es vēlētos paturpināt iepriekšējā runātājas sacīto, atvēlot šo minūti Ukrainai. Padomi ir nobažījušies. Es teiktu, ka mēs esam vairāk kā nobažījušies. Šī valsts slīd prom no demokrātijas, no Eiropas vērtībām. Mēs varam būt ticam, ka Eiropas savienība tikai tāpēc, ka tik ilgi esam strādājuši pie asociācijas nolīguma, kur visa uh, iedzīvotāju masa, lielākā daļa no iedzīvotājiem vismaz ir eh, vērsušies uz Eiropas vērtībām, skatījušies mūsu, mūsu virzienā, piedāvājot kaut ko vairāk eh, viņu iedzīvotājiem šajā brīdī, nevis vienkārši frāze, ka mēs esam nobažījušies. Uh, ko e, īsti Eiropas Savienība domā teikt un darīt e, attiecībā uz to, ka Janukovičs kungs e, virza valsti prom no Eiropas vērtībām uz tādu diktatūras režīmu vairāk. Paldies! Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πετύχει η Προεδρία. Κρυσόγγελος Κούγκς. Paldies. Ministra kungs. Man ir daži jautājumi jums. Eiropas parlaments ir kritizējis to, kādā veidā Eiropa ved savus pārunas ar ASV. Ko jūs plānojat darīt padomē šajā aspektā? Snowdens ir atvērs mūsu acis uz masveidīgu novērošanu, bet viņš par to tiek sodīts, un tas ir nepareizais signāls tiem, kas atklāja to, kā slepenie dienesti pārkāp noteikumus. Vai jūs plānojat eh, sniegt Snowdenam patvērumu Eiropas Savienībā? 2004. gadā Sakot, mums tagad jāskatās ir uz pēc Kyoto protokola periodu, vai Grieķijas prezidentūra ir nospraudusi kāds mēģis, kas attiecas uz ķīmiskajiem ieročiem Sīrijā, vai padome taisās noskaidrot īsti un precīzi, kas notiek, jo iedzīvotāji ir nobažījušies, bet mums nav pat parlamentē nekādas ne, informācijas. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk vārds jums, prezidentūras pārstāvim. Liels paldies! Es vēlētos pateikties pirmkārt par labiem vēlējumiem, eh, apsveikumiem, ko jūs paudāt Grieķijas prezidentūrai. Protams, ka mēs vēlamies eh, īstenot savas prioritātes un arī institūciju apņemšanos. Paldies par to, ka ļoti konstruktīvā veidā uzdevāt man ļoti daudz jautājumus, bet tie visi ir ļoti labi saprotami, tiem ir pievienotā vērtība. Uh, skaroties uz to, ko esmu jums jau pateicis iepriekšējās uzrunas uh, kontekstā, tā skaitā informējot par ārlietu padomu šodien. Tātad ārlietu ministru padomē es analītiski izklāstīju galvenos jautājumus, kas tika apspriesti, un, protams, paudu arī Eštons kundzes nostāju. Man bija jānolasa jums teksts angļu valodā, Es ceru, ka pārāk nekļūdījos to darot. Attiecībā uz Grieķijas prezidentūru ir svarīgi zināt, cik daudz manevrēšanas iespējas ir katrai prezidēša valstī. Šī ir mūsu piektā prezidentūra kopš Grieķijas iestāšanās Eiropas Savienībā 1981. gadā. Es pats kā ministrs jau uh, darbojos savā otrajā prezidentu, divās esmu darbojies šī trešā prezidentūra, un man pieredze liecina, ka tas nav nekas e, viegls, ir īpaši pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, ir svarīgi cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, ar Eirogrupu, tā skaitā arī e, izmantojot ārlietu ministru padomu. Līdz ar to arī Eirogrupas kontekstā ir svarīgi uh, ieņemt noteiktu eh, nostāju, ir arī svarīgi apzināties, vai mēs vēlamies vai nē, saprast to, ka sēžam vienā laivā, un tas pats attiekas uz kopīgo, uz ārlietu un drošības politiku. Tāpat arī vēlos informēt par Grieķijas nostāju saistībā ar to, kas tika pārunāts ārlietu ministra padomē. Pirmkārt, Ukraina. Tas ir temats, kas mūs e, skar un tiek skatīts visos iespējamos gadījumos, visās sanāksmēs. Mūsu sanāksmēs tiek apsvērti visi temati - Ukraina, Sīrija, Ēģipte, tie ir jautājumi, kas ir katrā sanāksmē. Par Ukrainu tātad. Tā ir dilema. Eiropas Savienība vai Krievija? Kurā virzienā iet? Nekādi rezultāti tur šobrīd nav sasniegt. Arī politiskā dilema, kurā atrodas Ukraina Tas bija tā arī Viļņā. Vai tuvināties Krievijai, vai atvērt uh, ceļš uz Eiropu, tas, manuprāt, nav varbūt tā gluži formulējams jautājums. Vairāk būtu jārunā par uh, to, vai starptautiskais valūtas fonds var palīdzēt, vai kurš ir gatavs palīdzēt. Nu, un tad Krievijas federācija, Putina kunga personā, paši iegādājās par 25 miljoniem vērtspapīrs, un tur redzam, kā veidojas eh, varas sadalījums reģionā. Grieķijas eh, prezidentūra nomaina Lietuvas prezidentūru, un, protams, ka mums ir pienākums eh, virzīt uz priekšu secinājums no viņas samita, un mēs, attiecīgi kādā no nākošajiem samitiem, pārunāsim austrumu attiecības. Tas būs centrālais jautājums. Notikumu Ukrainā, samets Viļņā, tas viss ved uz to, ka mums ir nepieciešams e, izskatīt attiecības ar Krieviju, un, protams, tas saistās ar 28. janvārā ES Krievijas samitu sagatavošanos. Mums rūpīgi jāpārdomā, vai mēs arī turpmāk varam, um, vēlamies atrasties šajā politiskajā dilemā. Mums tiešām jājautā sev, vai mēs un kā varam ņemt vērā situāciju, kas ikdienā rada tādu sarežģījumus. Vai mums izdosies šīs partnerattiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju virzīt uz priekšu? Un vai mēs Eiropas Savienībā izvēlēsimies pareizo stratēģiju un uh, to neizdarot, uh, vai mums neradīsies problēmas visos strateģiskos uh, attīstības kontekstos, ne tikai attiecībā uz Ukrainu, bet uz citām valstīm - Moldova, Azerbaidžāna, Gruzija. Tas tiešām jautājums, par kuru mēs runājām gan šodien, gan arī iepriekš decembrī pēc Lavrov kunga izteikumiem, analizējam situāciju. Mūsu strateģiskā nostāja ir ārpolitiski pretrunu rezultāts, jo kopīgi politiska nostāja šajā jautājumā Tas ir saistīts ar atsevišķajām nostājām, kuras ir sastarpējās attiecībās starp katru dalību valsti un Krieviju. Jo tas ir fakts, ka Eiropas Savienība ir ASV kā prioritātes akceptēšana, tur, kur mums ir kopīgas iniciatīvas, ASV un Krievija, tāpat arī Irāna, Afganistāna. Par Ukrainu, protams, mēs draudzīgi runājam, bet neaizmirstam norādīt, ka Ukraina jau sen ir Eiropas padoms dalību valsts, tāpat kā Krievijas federācija, un mēs, ārlietu ministru padomē, neesam tādā eh, pozīcijā, lai varētu izstrādāt eh, tādu politiku, kas pareizi atspoguļotu šīs saistības. Tālāk par ieguldījumiem, Krievijas ieguldījumu Eiropā. Uzņēmēja darbības ziņā šī klātbūtne norāda uz to, ka visas šīs attiecības ir bilaterāls, divpusējas. Visi vēlas aizsargāt šos ieguldījumus, bet neviens īsti nevēlas izteikties Eiropas Savienības vārdā. Viss notiek divpusēji, bet viss sākas mūsu pusē mēs varam izskaidrot savu nostāju, ieskicēt šo strateģisko ietvaru, lai vēlreiz šīs attiecības austrumu partnerības kontekstā izceltu. Ir viens piemērs. Ir ļoti liels spiediens attiecībā uz konkurētspēju un kopīgo tirgu Mēs Grieķijā piedzīvojam lielu spiedienu, arī attiecībā uz privatizācijas programmu, svarīgu sabiedrisku valsts uzņēmumu privatizāciju, konkurētspēja, iekšējais tirgus, tas tiek pieminēts, bet neviens īsti nevēlas to, lai Eiropas komisija rīkotos Eiropas Savienības vārdā, uh, un runātu, piemēram, sarunās ar Gazprom par dabas gāzes piegādi. Grieķijai, Vācijai, viss šīs sarunas ir svarīgas, tikpat svarīgas Grieķijai, tāpat arī finansiālās atbalsts MVU. Kā rezultāts mums ir dārgāka enerģija un līdz ar to arī sadardzināta mazo video uzņēmumu darbība. Tas nav kaut kas tāds abstrakts, kas kaut kur Eiropas telpā atrodas. Tas viss saistīts ar katru atsevišķo valsti, ar katru konkrēto situāciju. Tas pats ir attiecināms arī uz Ukrainu un attiecībās ar Krieviju tas nav kaut kas tāds, kas man īpaši e, interesētu vienu pašu. Tā tie temati, par kuriem mēs strādājam visu laiku, bet, e, protams, ka samitā ir jāparāda e, tās vērtības, uz kurām mēs liekam lielu uzsvaru attiecībās ar Krieviju un ir svarīgi, lai Eiropas un Atlantijas telpas konteksts parādītos šeit, atspoguļotos tā nozīmību. ASV šeit ir ļoti liela loma šajās sarunās. Tas, protams, jāizvērtē komisijai, bet eh, mums ir svarīgi attiecībā uz TTIP līgumu un šo sadarbības ietvaru. starptautiskā tirgus kontekstā. tāpat arī visi šie atšķirīgie parametri. Mēs gal galā esam pasaules tirzniecības organizācijas sastāvā un NATO, un tur ir daudz parametru, kas ir jāņem vērā. Un pavisam īsi atļausiet atbildēt uz vissvarīgākiem tematiem par Sīriju. Tātad mēs runājam par to, vai ģenerāla sekretāra uzaicinājums Irānai piedalīties Ženēva divi procesā, vai tas saistīts ar problēmām jeb varbūt šo trīsdalīgo opozīciju varētu no, novest pie atteikuma attiecībā uz to, kas nesen tika panākts eh, sarunās Stambulā. Es varu pavisam īsi atkārtot to, ko padomē sacīja. Mums ir jāvirza šīs situācijas atrisinājums mums nevajadzētu radīt iespēju, ka mēs nepiekrītam tām, ko ANO ģenerālsekretārs ir paudis. Viņš pārauga šos, šīs sarunas. Nav runa par to, ka kāds varētu neierasties. Visiem ir jāsēž pie sarunu galda. šeit ir izvēlēts vismazākais loks to, kam jāsēž pie galda. Vai visas nacionālitātes, visas rauziskās grupas var ņemt vērā? Nē, absolūti visas grupas nav pārstāvētas. Tur ir pārstāvēta samērīga opozīcijas daļa no šīs trīsdaļīgās opozīcijas, kas atrodas kara situācijā Sīrijā. Šī opozīcija, šī trīsdaļīgā opozīcija ir tas kodols, no kura tālāk strādāt. Uz to mums arī jākoncentrējas. Un tāpēc šī trīsdalīgās attiecības starp ANO, Eiropas Savienību un ASV jāstiprina. Un atbilstoši mūsu um, iebildumi attiecībā uz Krieviju ir jānoliek malā, jo bez Krievijas līdzdalības, bez Lavrova mums eh, neizdosies šeit panākt risinājumu Ženēva divi kontekstā ķīmisko ieroču katastrofa. Nu, šī situācija nav padomes eh, kompetencē. Tas izriet no atbildīgajām startautiskajām organizācijām, no kas darbojas ANO paspārnē. Šeit ir runa par valstīm, kas izmanto savu suverenitāti un ir pašas pieteikušās piedalīties šajā pasākumā. Šeit, protams, ir īpaši jāceļ Dānijas loma. kas ir izteikusi piedalīties Norvēģija, nav Eiropas Savienības daļa, bet tomēr ir gatava piedalīties uh, Šeit nav tik svarīgi, kuras valstis ir gatavas bijušas piedāvāt savus kuģus, lai šo pasākumu varētu īstenot. Mēs nevēlamies, lai tas viss notiek vidusjūrā. Tā gal galā ir vi, cieši ietvērta jūra. Labāk tā ir Atlantijas okeānā to visu darīt, nevis netālu no ostām. Diskusija, kas mums ir notikusi ar citām valdībām, it īpaši ar Vāciju, par to es vēlos arī zinot. Nevaram nonākt pie tā, ka kādi materiāli tiek vienkārši izmest jūrā. Ieroču iznīcināšanai ir jānotiek vispirms uz sauzemes, Vācijā, un īpaši tam paredzētos rūpnīcās un infrastruktūrā atbildīgai organizācijai mēs nodosim e, konkrēts norādījums, es un, Fra, un Bonino kundze, un attiecīgi e, Eštons kundze tika aicināta padoms vārdā rīkoties. Mums ir nepieciešama absolūta garants, ka netiek apdraudēta vidusjūra. Mums ir nepieciešama arī apliecinājuma no atbildīgajiem ANO ietvaros, par, kas atbild par ķīmiskiem ieročiem. Tālāk Eģipte. Šo tematu mēs apspriežam katru reizi ārlietu padomē. Un bija jau pateikts, ka ir ļoti svarīgi, lai konstitūcija tiktu īstenot daži soļi varbūt liekas ļoti mazi, bet eh, tie ir lielāki nekā tie, kas bija spērti iepriekš. Mums šī integrējošā daļa ir jāņem vērā, it īpaši attiecībā uz visiem politiskajiem spēkiem Eģiptē, bet padomas secinājumi par Eģipti kopš jūnija līdz šim brīdim viss šī līkne, kas vienmēr atgriežas pie tā, ka pamat eh, noteikumi no hārtas tiek īstenota, lai notiktu pārēja bez aizķeršanās. Jo, jo, protams, viss atrodas ārkārtas situācijā. Afganistāna. Tik tiešām Tik tiešām padome piešķir eh, drošības aspektam īpaši lielu lomu, jūs jau apzināties situāciju sarežģītību, bet galvenais fórums, kur tas būtu jāpārunā, ir NATO un ISEF, protams, kur arī ANO dalību valstis spēja lēmt. Un visbeidzot miera sarunas tuvajos austrumos. Ir viennozīmīgi, ka mēs nevar atradīsim labāku brīdi šim procesam. Neatradīsim Palestīnas pusē gatavāku valdību pieņemt lēmumus. Tā ir skaitā arī Izraels valdībā ir skaidru signālu. Vienmēr būs kaut kāda viedokļa atšķirība, bet pēc tik plašiem centieniem beidzot ir jauna dinamika, un tas mums ir jāizmanto. Protams, ir rezolūcija pārkāpuma, ANO drošības eh, padoms jautājums, vai, vai ir pārkāptas šī rezolūcijas. Jā, ir. Bet runa par to, ka dialogu nedrīkst priekšlaicīgi apdraudēt, ir jāizrunā vissvarīgākās lietas. Eiropas Savienība atkārto atkal un atkal savu gatavību veikt konkrētus saimnieciskus eh, pasākumus, sniegt atbalstu, bet tas viss balstītos tikai uz politisku vienošanos. Un tas šobrīd nozīmē, ka ir šādi sarežģīti faktori. Un um, temats, kas ir tiešām šobrīd ir aktuāls, Centrāla Āfrikas Republika. Arī daudz valstis pārunāja šo par uh, šo situāciju Šobrīd ir runa par to, ka liela, e, salīdzinoši vērā ņemam daļa no e, šiem bruņotajiem spēkiem ir no Grieķijas. Īsti netiek atzinīgi vērtēt uh, iespējamība sūtīt bruņotos spēkus uz turien. Runa bija par to, ka mēs varētu īstenot operāciju kopīgās ārlietu un drošības politikas ietvaros, kā Grieķijas valdību mēs eh, kontaktējamies nepārtraukt ar Francijas valdību. Runa ir par tās grupas, kas tiks sūtīti uz turien apmācību. Grieķu puse nebūs pārstāvēta uz vietas, bet mēs vēlētos viņus apmācīt Larsā, kur pastāv īpaša kompetence šajā jomā un tas ir lēmums, kas tika pieņemts šodien. Bet es vēlos uzsvērt, ka Grieķijas eh, bruņoties spēki nepiedalīsies šajā misijā. Un to arī neprasa attiecīgā Eiropas Savienības militārā komiteja. Par Libānu. Mēs vēlētos eh, saskatīt tur eh, valdības veidošanos beidzot Esam to apsprieduši ar saviem kolēģiem ārlietu padomē un Eštons kundzi decembra padomē jau. Libānai kļūs par apstākļu upuri, tā tas vienmēr ir bijis vēsturē. Šobrīd tur iebrūk, varētu teikt, veseli viļņi ar Sīrijas bēgļiem, un Libānas situācija ir īpaša. Tur nepārtraukt nākas, eh, protams, saskarties ar Irākas problēmu un viņu institucionālo lomu. Pastāv asociācijas eh, līgums, kas ir tiek īstenots Irākā. Un kā premjerministra vietnieks es varu teikt, ka pašreizē situācijā ar pastāvošo spiedienu, ar situāciju Irākā un faktu, kā partnerības nolīgums tiek īstenots, es teiktu, ka mums ir laba iespēja ietekmēt Irākas valdību attiecībā uz paplašanāšanos, un tīpaši Rietumu Balkāns, bijušo Dienaslāvijas Maķedonijas republiku, Grieķijas prezidentūra, kā jau tas tika ieskicēts decembra secinājumos, īstenos to, ko 17. datumā lēmām padomē. Un tuvākajās dienās es apmeklēšu reģionā vairākas galvaspilsētas, tā skaitā Skopju, nediskriminējot nevienu, ar nepacietību gaidu tikšanos ar valstu vadītājiem, tā skaitā bijušā Dienslāvijas Maķedonijas republikā. Es jau divas reizes esmu ticies, vienreiz Briselē, vienreiz Ņujorkā, tikos ar lielāko Albāņu partijas pārstāvi Hmetī kungu. Esmu pārliecināts, ka mūsu nostāja ir atbildīga un mērena. Mēs ievērojam anno procedūru, mēs Menemiču kunga lomu pieņemam, cieši kontaktējamies ar viņu un meklējam tādu geogrāfisku terminu, kas būtu pieņemams valsts nosaukumam. Tātad, lai viens vārds tiktu izmantots gan valsts iekšienē, gan ārpus tās arguments, ka viņi nevar grozīt e, satversmi vai konstitūciju, nav atbilstošs Eiropas izpratnēji. Mēs vienmēr esam gatavi veikt grozījumus, lai izpildītu Eiropas Savienības tiesību aktus vai Eiropas Savienības tiesas spriedumus. Un tomēr mums ir kopīga šāda teritorija. panāktā vienošanās bija savu veidu hibrīds, bet eh, ne jau nosaukumā ir galvenā problēma attiecībā uz biežās Deneslāvijas Maķedonijas republikas iespējām iestāties Eiropas Savienībā. Problēma drīzāk ir Kopenhāgenes kriterija piemērošana, demokrātija, ties, taisnīgums, cilvēktiesību ievērošanu, oficiālu valsts ideoloģiju. Ir daudz neatrisināti jautājumi, tas skaitā ar Bulgāriju. Un tas viss saistās ar Eiropas Savienības vērtībām un kritērijiem, kas ir jāizpild kandidātu valstīm par Turciju. Es ar nepacietību gaidu iespēju dzirdēt, ko eh, Erdogan kungs pateiks Šulc kungam, Barozo kungam, Van Rompēj kungam. Protams, ir kriteriji, kas kandidātu valstīm ir jāizpild, Turcijai tāpat. Ir jāņem vērā arī vērtības un dažādi sensitīvi jautājumi. Grieķijā mums ir tāda problēma. Mēs nevēlamies eksportēt savas problēmas, ja tā var teikt, Egejas jūrā. Mums ir divpusēji kontakti, mums ir ļoti nopietnas problēmas, bet nevēlamies, lai viņu iekšējā uh, krīze tiktu eksportēta tālāk mums. Krī, uh, Kipras jautājumā pastāv iespēja šobrīd risināt, bet es domāju, ka Turcijai ir jāuzņemas iniciatīva. Ne jau es to saku, ne ārlietu padome, ne Grieķijas valdība. To saka Eiropas cilvēktiesība tiesa. Ka Turcija kontrolē Kipras ziemeļus. Un viņi ir atbildīgi par tiem, kas vērsušies Strasbūrā cilvēktiesību tiesā par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tur ir dialogs ar divām kopienām - Turcijas, Kipras daļas iedzīvotājiem un Grieķijas, Kipras daļas iedzīvotājiem. Atēnām ir jāpieņem Turcijas, Kipras, Turcijas daļas iedzīvotājs, kā sarunu partners. Ja no otras puses tiks pieņemts arī Grieķijas Kipras daļas iedzīvotāju status, tad šo kopienu līderiem ir jāsāk savas sarunas. Tas ir pats par sevi saprotams. Viņiem ir jāievēro Eiropas Savienības tiesība akti un tāda ja, atbildība jāuzņemas kā jebkurā federālā valstī, jo tā būtu vienota nacionalitāte, bet divas federālās teritorijas, un to jāapstiprina referendumā. Jo, ja Kīpras iedzīvotāji to neapstiprinās ar referendumā, tad nekāda reāla risinājuma nepastāv. Mums ir jāvirs uz tādu risinājumu, ko var apstiprināt referendumā. Tur ir kritērija, kurus ir pieņēmis ANO sekretariāts 2003. gadā. Tad vēl dažas lietas par trojku un jautājumi, kas saistīti ar ekonomisko krīzi. Jā, jā, es jau virzos tuvāk noslēgumam. Un Cārkos kungs jauca, jautāja par Eiropas drošības stratēģiju, kas, kāda tā īsti ir, kāda tā būs un kāda tā ir bijusi pēc 2008. gada. NATO ir apsteiguši mūs, viņi ir grozījuši dokumentu Lisabonas līgumā. Tas šīs jaunais mērķis ir jāatspoguļo. Tāpat arī ir nepieciešams veikt grozījumus, lai atspoguļotu jaunos draudus. Tas nav tik viennozīmīgi Eiropas Savienības kontekstā, bet tas lielā mērā ir saistīts ar to, kādā veidā mēs vēsturiski vērtējam drošību Eiropā jau pēc Pirmā pasaules kara, piemēram, prezidents Vilsons un visbeidzot arī ANO. Protams, Tautas Savienība un pēc tam ANO. Pavisam īsi par trojku. Kāpēc es eh, runāju par trojku? Tātad šeit ir runa par iekšējo suverenitāti, par atsevišķu valstu jautājumiem trojka, varētu teikt, ir tādā īpašā pozīcijā. Viņa kā struktūra nav paredzēta līgumos, bet ir kā jaunais elements, kas ir mainījies. Mainījies ir tas, ka valūtas fonds piedalās lēmumā, kas pamatā skar Eirozonas kodolu. Eirozonas arguments balstījās uz attiecīgiem nosacījumiem. Valūtas fondam lūdza ierasties, viņu pieaicināja, lai risinātu šo neusticēšanos Eiropas komisijai. Un līdz ar to pastāv arī plašāka loma Eiropas centrālajai bankai kas darbojas ne tikai institucionālā līmenī, bet arī attiecībā uz atsevišķu valstu politiku. Cēnu stabilitāte, piemēram. Tas ir kaut kas jauns, kas parādās. Un tas ir saistīts ar pielāgošanās programmu un tās īstenošanu ja attiecīgajā fórumā Eiropas Savienībā ir iespējams pārunāt detaļas par to, kas ir noticis, kas notiek un kas vēl notiks. Ja mēs par to varēsim runāt, tad kļūs skaidrāks tas, ko es mēģinu pateikt, bet cita risinājuma nav. Risinājums, kas mums tika uzspiests, nebija labākais no iespējamiem, bet labākais no tā, ko varējām dabūt. Nav jau labāku partneri par Eiropas partneriem. Protams, mums bija liels aizdevums, ja mums nebūtu šis aizdevums, tad būtu sabrukums arī institucionālā līmenī, lai no tā izvairītos un rastu risinājumu, bija nepieciešami ļoti smagi pasākumi. Politiski un ideoloģiski tas ir bijis ļoti smagi, bet eh, nu, tāda bija situācija Eiropas Savienībā. Tādējādi Eiropas Savienībā ir attiecības ar visām valstīm, visām dalību valstīm. Nē, šeit nav runa par starpvaldību nolēmu, bet gan starp dalību valstīm. Tas nozīmē, ka Tas ir tiešām svarīgs temats, kas mums rūpīgi ir jāpaskatās. To mēs arī darām, bet ļaujiet man vēl pateikt sekojošo. Pielāgošanās programma ir sadalīta tādējādi, ka neskaroties uz ne, nepārtrauktām novilcināšanām un kļūdām, kas ir bijuši arī Grieķijas pusē, protams, ka ir sarežģīti 25% kritumu piedzīvot un tad piedāvāt vēl jauniešiem arī darbu. 35% deficīti un tā tālāk. Neskrot uz visām kļūdām no Grieķijas pusēm un programmas trūkumiem, mums ir izdevies radīt tādu programmu, kas Eiropas Savienības nodoļu maksātājiem neizmaksāja nevienu eiro, jo šis aizdevums tiks atmaksāts. Un garantijas, kas tiks sniegtas, netiks anulētas. Eiropas nodokļu maksātājiem ir jāpiedzīvo tas, ka šī programma noslēdz sekmīgi. Dažkārt netiek izprasts, ka ir jāatzīst arī Grieķijas tauts upuru, un tad sākas atkal par to diskutīs, diskusijas, vai Grieķija var to paveikt vai nē. Deficīts ir radīts, Un es vēlos aicināt uzdot jautājumus Reglinkungam, nu, Saptautiskā valūtas fondā, attiecībā uz Grieķijas parādiem. Tur galvenais vārds, ko atcerēties, būtu ne tev pašreizējā vērtība. Runa par Grieķijas parādiem salīdzinot ar citu valstu parādiem. Tie, protams, ir temati, kurus varētu atsevišķi pārunāt, ja es nebūtu šeit kā ārlietu padomas priekšsarētājs. Paldies priekšsarētāji par šo doto iespēju uzstāties. Paldies! Jums, jūs arī redzat, cik ļoti lielā mērā Grieķija cenšas ar Eiropas atbalstu arī pārvarēt krīzi. Ir jau redzams progress, un mēs ceram, ka arī valdība, kurai ir savs vēlēšanu mandāts līdz 2015. gadam, arī pilnībā iznos savus uzdevumus, ko viņam Grieķijas tauta ir uzticējusi, lai varētu reāli katrs saju šo reālo progresu. <clears throat> to es arī novēlu visiem jums un valdības partijām Grieķijā. Tas svarīgi arī mums. Paldies par šodienas sarunu un vēl par Ukrainu. Uzskatu, ka ir pareizi, ka šodien pieņēma lēmumu padome par to, ka atsevišķie pasākumi ir jāatcelts, bet, nu, ka Ukraina šobrīd uzņems nepareizu kursu. Mums tikai jāskatās, lai Ukraina neieskrietu Krievijas lazdos, slamatās. Tas eh, tiek viņam piešķirt šobrīd kredīts uz ļoti īsu laiku, un sanāk, ka ik pa trim mēnešiem Krievija ir īsti izspiešanas instruments tagad, jo arī enerģijas cenas visu laiku viņi nosaka tikai uz trim mēnešu periodam. Un tad, kad jau saņemts pirmais miljards, ko Krievija uh, ir pās, no, nosūta, kad Ukraina aizsanāk uzreiz 27 miljonus, jo viņiem atskaita par iepriekšējiem parādiem. Un tas ir ļoti izveicīgi Krievijas gājieni, Un līdz to mēs redzam, ka Ukraina it kā izraujas no līdzinējās krīzes līdz vēlēšanām, bet īstenībā tikai ieurpjās savā krīzē vēl dziļāk. Paldies jums, un es ceru, ka mēs tiksimies šī gada laikā vēl. kurze, äh, ja. kurze Dinge vor der Abstimmung. Kannst du ihm sagen vielleicht? Ja. Ne? Herren, ich möchte. Vēl desmitais darba kārtības ādams tāt lūdzu. Ierosinot Tanokungam, ka rītdien izskatīsim viņa kārtības jautājumu. Pirms balsošanas viņš varētu izteikties īsti par balsošanas kompromisu. Nu, bet, nu labi, nebija laikam jēgas to teikt, jo tie, kuri, nu, piedošana, tad tam būs arī jēgas, jo tam tie, kas, tiem, kas svarīgi to dzirdēt, tad tie arī tad rītdien tieši tie dzirdēs. Nu, jā, tad to arī saprotu rītdien, jā, tad tā arī daram. Tagad varam izskatīt tad eh, nākošo darbkārtības satām. Osalavan kungs mūsu vidū, un es vēlos norādīt. Šī slēgtā sēde.